Okay, I think... Tātad, manuprāt, mums vajadzētu sākt darbu. Ir novērojams transporta problēmas, tā kā droši vien kolēģi ieradīsies vēlāk vēl mūsu darbam jau ritot. Darba kārtības projekts mums ir, vai mēs varam uzskatīt to par apstiprinātu? Labi, paldies! protokola apstiprināšanu. Mums ir nepieciešams apstiprināt protokolu 28. novembra sanāksmei. Protokoli jums ir izdalīti, neesam saņēmuši nekādas eh, iebildums. Paldies! Uzskatām to par eh, apstiprinātu. Priekšsarētājs paziņojums es kā jau ierasts pirms balsošanas nolasīšu. Ceturtais darba kārtīgs punkts ir monetāra politikas dialogs ar Eiropas centrālās bankas priekšsēdētāju Mario Draghi. Tas būs pēc mūsu ierastā formāta, kurā būs prezentācija no paša Draghi kunga, pēc tam piecu minūšu jautājumu un atbilžu iedaļām. Tā kā ja viss 5 minūtes iztērēsiet, uzdodat jautājumu, nedabūsiet atbildi. Ja minūti eh, uzdosiet jautājumu, pēc tam būs atbilde, un varbūt tas mums dos iespēju papildinošu jautājumu uzdot. Tā tā schēma, pie kuras mums vajadzētu pieturēties. Marijo, prieks jūs redzēt šeit, un dod jums vārdu lūdzu. Paldies, Šaron, priekšsarētāji godātie ekonomikas un monetāro lietu komitejas locekļi. Man tiešām prieks būt atpakaļ šeit jūsu komitejā tik svarīgā brīdī nākamajās nedēļās līdz šī sasaukuma beigām. Mēs uzzināsim, vai eiro zona var spērt vēl izšķirošu soli virzienā uz Banku Savienību. Es uzskatu, ka jūsu iestāde var spēlēt svarīgu un izšķirošu lomu, lai nodrošinātu, ka šis nākamais solis uh, būs patiešām eiropeiskā dimensijā. Šī ir arī pēdējā reize, kad es detalizēti ar jums diskutēju par lietām, kas saistīts ar vienotu uzraudzības mehānismu. Gaidām apstiprinājumu no padomus, bet Daniels Lūī acim redzot kļūs par uzraudzības pārvaldes priekšnieku, sākot ar 1. janvāru. Viņi kļūs par jūsu galveno kontaktpersonu attiecībā uz vienotu uzraudzības mehānismu. Šodien es vispirms pievērsīšos nesenajiem ekonomikas un monetāro lietu jautājumiem, notikumiem Eirozonā, tāpat arī paskaidrošu pēdējos mūsu monetāros lēmumus, monetāros politikas lēmumus un progresu, kas ir sasniegts gatavojoties vienotam uzraudzības mehānismam, jeb SSM jaunākā informācija ir apliecinājusi mūsu novērtējumus, ka spiediens no, no pamatā esošajām cenām joprojām ir samazinājies. Patiesais IKP Eirozonā ir palielinājies no jūlija līdz septembrim, pieaugums bija 0,1 procents, salīdzinot uh, ceturkšņus. Pēc tam otrajā ceturksnī šogad 0,3% bija šis pieaugums. At, attīstība, kas balstās uz uh, pētījumos, noskaidrotiem uh, indikatoriem, pārliecībai līdz novembrī norāda uz nelielu izaugsmu. Tāpat laikā bezdarba līmenis ir augsts, Nepieciešamie bilanču labojumi finanšu un nefinanšu sektoros joprojām atstāja savu ietekmu uz ekonomisko aktivitāti. Skatoties tālāk uz priekšu, mēs uzskatām, ka eh, tālākā attīstība notiks, bet eh, diezgan lēni Tas ir saistīts ar nelielu uzlabojumu iekšējā patēri, iekšējā pieprasījumā, ko balstas varu uz atbilstošu monetāru politiku. Eirozona tāpat arī gūs labumu no pieaugošu mm, eksporta pieprasījumu apjomi. Tāpat uzlabojums finanšu tirgus mm, nosacījumos ar samazināt neskaidrību pakāpeniski tiek pārnest arī uz reālo ekonomiku. Tāpat arī tirgu uzticēšanās stiprinās eirozonas noturībai. Tas, protams, pozitīvi ietekmēs atvesaļošanos. Tomēr risks vai pat riski ir eh, diezgan negatīvi perspektīvā augstākas preču cenas, mazāks nekā plānots iekšējais e, pieprasījums un e, eksporta izaugsme un nepietiekams struktūrāls reformas Eirozonas valstīs var negatīvi ietekmēt ekonomiskos apstākļus. Igadējā HICP inflācija pieauga novembrī līdz 0,9% e, saskaņā ar Eurostatu vērtējumu pēc tam, kad oktobrī bija kritusies līdz 0,7. Cenu spiediens Eirozonā joprojām eh, paliek zems vidējā termiņā. Mēs varētu piedzīvot ilgāku zemes inflācijas periodu, kam sekotu pakāpenisks eh, pieaugums inflācijas eh, rādītājos tuvu diviem procentiem. Tas atspoguļotu mēra no atkopšanos, atvesļošanos un par faktu, ka vidēji līdz ilgtermiņa inflācija eh, un turpinās būt saistīta ar cenu stabilitāti. Monetārā un īpaši kredīta dinamika paliek zema joprojām, igadējā aizdevuma likuma izaugsme privātā sektorā ir stabilizējusies negatīvā līmenī vājas atalgojuma dinamikas uh, rādītāji turpina um, pierādīt to, ka biznesa ciklā joprojām pastāv daudz riski un notiek uh, korekcijas finanšu un nefinanšu sektoru bilancēs. Tagad vēlos detalizētāk paskaidrot uh, mūsu nesenākos monetāras politikas lēmumus. Šī gada jūlijā mēs ieviesām uh, vadlīnijas, lai labāk būtu saprotams eh, monetāras politikas attīstības perspektīvu vērtējums. Mēs norādījām, ka plānojam, ka galvenās eh, procentu likmes paliks pašreizējā līmenī. Tas, protams, balstījās uz nosacījumu, ka inflācijas pieaugums arī tuvākā laikā līdz vidējam termiņam tiek vērtēts kā eh, zems, un tā arī ir, kā es tikko paskaidroju saskaņā ar mūsu vadlīnijām mēs novembrī izlēmām pazemināt galvenos ECB procentu likums vēl tālāk. Koncentrēties uz galvenajiem refinansēšanas procentiem bija zemāk par 25% līdz 0,25%. 0,75%. Tātad depozītu likme palika nemainīga 0% apmērā. Mūsu vadlīnijas joprojām paliek spēkā. Mēs sagaidām, ka ECB galvenās procentu likmes paliks pašreizējā vai zemākā līmenī ilgāku laiku. Līdz ar to monetārā politika būs jākoriģē, cik vien ilgi tas ir nepieciešams procentu likumu korekcijas nevienmēr ir eh, pietiekamas, lai saglabātu cenu stabilitāti. Un runājot par eh, cenu stabilitāti, es runāju par tā stabilitāti abos virzienos. Šajā krīzē procentu likuma samazināšana ir zemāk un nevienlīdzīgāk eh, izplatījusies Eirozonas valstī, tas ir noticis finanšu tirgu fragmentācijas dēļ. Lai risinātu šo problēmu, esam pavisam nesen pieņēmuši vairāk nestandarta eh, pakalpo eh, pasākumu kopumu, kur mērķis joprojām ir efektīvāk ECB procentu likums samazinājumu nodošanu tālāk, lai mūsu monetārā politika sasniegtu uzņēmumus un mājasemniecības visā Eirozonā. Tieši tāds bija arī mūsu lēmumu mērķis novembrī, turpināt visas mūsu refinansēšanas eh, darbības, jo fiksēts likums eh, konkursu procedūras eh, tiktu turpinātas vismaz līdz 15. gada jūlijam. Tādējādi mēs atrisinājām banku bāžas, kas joprojām bija uh, Eh, vilcinājušās sniegt aizdevumus mājasemniecībām un uzņēmumiem. Divus gadus atpakaļ mēs sniedzām finansējumu atbalstu Eirozonas balsam ar divām ilgtermiņa refinansēšanas operācijām eh, katru uz trim gadiem. Tā kā banku finanšu situācija kopš tā laika ir ievērojami uzlabojusies, šogad banka ir izvēlējušas atmaksāt aptuveni 40% no sākotnējā aizdevuma summas. Līdz ar to Eh, papildus likviditāte, vienas nakts eh, darījumu naudas tirgos ir pakāpeniski samazinājusies. Mēs eh, uzraugam potenciālo ietekmi, ko šāda attīstība atstās mūsu monetāros politikas nostājā. Mēs ņemam vērā visas pieejamas instrumentus. Protams, ka ir vajadzīgs laiks, lai visu politikas lēmumu uh, Eh, instrumenti arī efektīvi darbotos. Novembra lēmumi attiecībā uz procentu likmēm, mūsu vadlīnijas un visu refinansēšanas operāciju turpināšanu joprojām darbojas ekonomikā. Finanšu tirgi ir uztvēruši mūsu saistības ar nosacījumiem, lai koriģētu monetāros politikas nostāju ilgākā laika posmā naudas tirgus eh, termiņu procentu likmes un peļņa eh, banku obligācijām ir samazinājušies. No otras puses, mēs esam eh, apzinājušies, kāds ir samazinājuma risks, ko, ar, ko pauž zemes inflācijas ilgstoši turpināšanās. Saskaņā ar mūsu vadlīnijām vadošā Ehm, respektīvi bankas valde ir gatava un spējīga rīkoties, ja tas būs nepieciešams. Kā tas tika apliecināts nesenajā preskonferencē. Mēs šobrīd neredzam finanšu nelīdzsvarotības risku, kas saistīta ar zemu procentu likums vidi, bet mēs tā vietā novērojam eh, pazeminātu tendenci monetāru kredītu attīstībā Eirozonā. Uh, Tomēr, ja mēs redzēsim šādu nevienlīdzību izveidošanos, tad šī būs tā joma, kur eh, makroprudenciālām iestādēm būs jāiejaucas ar specifiskiem instrumentiem tirgū. Ir jārisina vietējie riski, izmantojot vietējos instrumentus. Tieši tādēļ uzraudzības ieskādes, tā skaitā SSM, ir šobrīd ar iespējām izmantot mikro un makro prudenciāls politikas uh, instrumentus. Esmu pārliecināts, ka tie tiks izmantoti, ja būs nepieciešami. Tagad sniegšu jums jaunāko informāciju par notikumiem, ar kuriem tika izveidots vienotais uzraudzības mehānisms SSM. E, šī attīstība notiek tieši šobrīd. Mūsu iekšējā sagatavošanas darbi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu, ka ECB būs gatava uzņemt savus uzraudzības pienākumus 2014. gada novembrī. Mēs nodrošināsim, ka ECB monetārās politikas mandāts koncentrējas uz cenu stabilitāti un to neietekmēs apsvērumi un lēmumi, kas saistīti ar banku uzraudzību. Iekšējie noteikumi šobrīd tiek izstrādāti ar mērķi nodalīt monetāro politiku no uzraudzības funkcijām. Lēmumu pieņemšanā iesaistītās struktūras tiks skaidri nodalītas. Mēs izveidojam organizacionālu struktūru, ar kuru informācijas plūsums starp divām funkcijām aplo, aprobežosies ar e, to informāciju, kas ir tikai obligāti nepieciešama. Tomēr mēs izvairīsimies no uh, liekas eh, struktūru duplicēšanas, eh, it īpaši, ja tās nav iesaistīts lēmumu pieņemšanas procesā. Tas eh, ir rentabli, un es domāju, ka jūs to novērtēsiet atbilstoši. Kas attiec uz rekrutēšanas politiku, tad varu teikt, ka augstākām un vidējām vadītāju pozīcijām rekrutēšana šobrīd notiek. Turpmākas rekrutēšanas aktivitātes sāksies pavisam drīz. Sagatavošanās darba svarīga sastāvdaļa ir visaptverošs novērtējums, kas sastāv no uzraudzības riska izvērtējuma, aktīvu kvalitātes pārskatīšanas un stresa pārbaudas, kas eh, tiek veikts sadarbībā Eiropas bankas iestādi. Šis pasākums uzlabos eh, caurskatāmību, stiprinot pieejamās informācijas kvalitāti un uzlabojot to. Tas palīdzēs arī eh, veikt uzlabojumus sektorā, identificējot nepieciešamās koriģējušās darbības. Un tāpat arī tas stiprinās uzticēšanos, nodrošinot un apliecinot visiem iesaistītēm, ka bankas pamatā ir drošas. Un šie pasākumi tiks noslēgti pavisam īsi pirms ECB uzņemsies uzraudzības pilnvars. ECB novembrī Frankfurtē sastāva, sasauca virkni e, sanāksmu, lai veiktu šo visaptvarošo izvērtējumu. Šos eh, sanāksmes tika novērtētas pozitīvi, un tā bija laba iespēja apmainīties ar informāciju un saņemt atgriezenisko informāciju, kā arī atbildēt uz jautājumiem. Tāpat mēs arī skaidrojām, ka mēs labprāt redzētu jau šobrīd eh, reakciju no bankām, lai tās sāktu stiprināt eh, savā bilancē esošās pozīcijas. Citi elementi visaptrošai vērtēšanā tiek īstenotu, aktīvu portfeļu izvēle, kas tiks izskatīti aktīvu kvalitātes pārskatīšanā, tik uzsākt novembrī, pamatojoties specifisku datu apkopošanu. Mēs uzskatām, ka kopā ar Eiros banka iestādi kopā ar šo iestādi mēs tad līdz nākamā gada sākumam varēsim veikt šo stresa testa pasākumus. Tagad par valsts obligācijām. Aktīvu kvalitātes pārskatīšana ir vērtēšanas pasākums, kurā mēs piemērosim pašreizējo normatīvo ietvaru mēs neesam pilnvarot mainīt šo ietvaru. Tā ir globāla diskusija, un Bāzels komiteja tam ir piemērotākais fórums. Ņemot to vērā, mēs, protams, pārbaudīsim e, stresa testā pietiekam plašu aktīvu kopumu, ar tiem arī valsts obligācijas. Lai nodrošinātu visaptarošā vērtējuma uzticamību, atbalstam ir jābūt labi un precīzi noteiktam, un tam ir jādarbojas pēc, e, pēc iespējas ātrāk. Vispirms ir jāpārbauda pirmie, kā pirmie e, privātie avoti, pēc tam valsts e, publisko līdzekļu sniegtais atbalsts, un pēc tam arī Eiropas instrumenti. No uzraudzības pārējot uz e, noregulējumu, es saprotu, ka ir panākta vienošanās ar padomu par banku sanācijas un noregulējumu direktīvu. Ļaujiet man atzinīgi novērtēt šo pasākumu, jo tas ir vēl viens solis, kas nepieciešams, lai pabeigtu darbu pie Bankas Savienības. Tomēr, lai Bankas Savienība būtu uzticama, ir jāspēr vēl viens solis. SSM ir nepieciešams uh, spēcīgs un uzticams vienots eh, noregulēja mehānisms līdzsvaram. Atbildība par uzraudzību un noregulējumu ir jāsavieto Eiropas līmenī. Līdz ar to es aicinu jūs un padomi pēc iespējas ātrāk izveidot vienoto noregulēju mehānismu, kuram praksē ir nepieciešami trīs elementi - vienota sistēma, vienots uh, vienota iestāde un vienots finansējums. Mums e, nav nepieciešams radīt e, vienotu mehānismu, kurš tikai nosaukumā ir vienots. Šajā ziņā man rada bažas tas, ka lēmumu pieņemšana varētu kļūt pārāk sarežģīta un finansēšanas e, pasākumi varētu nebūt adekvāti. Es uzticos, ka Eiropas parlaments kopā ar padomi sekmīgi spēs e, nodrošināt patiesas e, banku savienības eksistenci. Paldies par uzmanību un tagad gaidīšu jūsu jautājumus. Thank you. Thank you very much. I, I think the part uzraudzības mehānismi, kā bieži vien mums ir. Mēs esam viens pras tagad. E, Eiropas Tautas partija uzdos pirmo jautājumu Pablo Zalbalūs vispirms. Jūs manā sarakstā šākā tā esat pirmais. Paldies, priekšsēdētāji. Saka Zalbas kungs, es nezināju, kas esmu pirmais, kas uzdos jautājumu, bet nu labi. Man ir divi jautājumi tendences. Mēs redzam katru mēnesi eh, dažās dalībvalstīs eh, tiek eh, secināts, ka EVU pieeja kredītiem ir arvien sarežģītāka. Presē ir bijusi apspriešana par tādu iespēju, ka varētu varbūt nodrošināt kaut kāds netradicionālos avotu šiem MVU e līdzīgs, līdzīgs sarunas notika arī Lielbritānijas presē. Vai šāds sarunas notiek arī ECB? Vienotiem uzraudzības mehānismam jābūt uzticamam un spēcīgam. No padomes pieņemtajiem secinājumiem pagājušajā nedēļā es secinu, ka šis mehānisms nav gan uzticams un gan spēcīgs. Ja tā ir, vai jūs uzskatāt, ka pastāv iespēja, ka Ekofīna šonedēļ varēs uzlabot šo vienošanos? Kāds ir jūs gaidījis šis? Thank you very much. This... Lielas paldies, Rakie kungs. Šis jautājums par maziem vidiem uzņēmiem. Šis jautājums ir bijis aktuāls mums jau vairāk kā gadu. Taču ļaujiet man sacīt šādi. Ar divām LTRO operācijām, kuras mēs sākām pirms tiem gadiem, mēs katrā ziņā risinājām nedrošības sajūtu, proti banku sistēmai kopumā. Mēs neesam aizmirsuši, ka bija ļoti dramatisks, ievērojams šēslis uh, um, pieejamībai vai pār par 2000 2,5 miljonu uh, obligāciju bija pieejams. Un mēs eh, piefiksējam, ka ļoti lēni šie līdzekļi atrod savu ceļu uz īsteno ekonomiku. Tā ir valstis, kas, kurām ir īpašas schēmas aizdevumiem. Aizdevumu schēmām ir trīs uh, rādītāji - plaša um, garantiju sistēma, likviditāte garantijas. Pamat eh, šī rādītāja bija pieejami ilgtermiņa pārfinansēšanas operāciju ietveros. Un šie aizdevumi klientiem bija kā garantija aiz, gustot aizņemumu no ECB. Mēs savā ziņā jau esam sasaistījuši finansējumu ar garantiju izmantošanu ar ķīlu izmantošanu. Jautājums ir, vai mēs varam kaut ko darīt vairāk. Mēs par to nopietni domājam, taču mums visiem ir jāsaprot, cik uh, operatīvi ir sarežģītas uh, darbības ar tik lielu schēmu, kurā pavisam drīz piedalīsies jau vesels 18 valstis. Nevar salīdzināt to ar līdzīgu schēmu, kas darbojas tikai vienā valstī. Protams, mēs iestāmies par to, uh, lai šie līdzekļi nenonāktu tikai bankās, bet virzītos tālāk uz reālo ekonomiku. Nepārvērstos tikai par banku obligācijām. Taču nevar novērtēt par zemu, ka šī schēma ir sarežģīta un mēs turpinām par to domāt. Atbildot uz otro jautājumu. Jautājāt par manām gaidām. Es domāju, te nav tik daudz runa par gaidām. Vienotajam uzraudzības mehānismam ir nepieciešams, nepieciešama otra svarīgā daļa, kas ir ļoti svarīga banku savie, savienības izveidas turpināšanai. Un tas ir būtiski arī tirgiem. Svarīgi, lai eh, panāktu, lai būtu laba vienošanās par vienoto atvesaļošanas mehānismu ekosī. Paldies! Sociāldemokrāta vārdā Elisa Ferēru. Paldies, ka esat mūsu viesi. Vēlreiz runāšu angliski, lai situāciju padarītu vienkāršāku, saka Ferēras kundze. Paldies, ka esat mūsu viesis. Paldies par jūsu darbu. Eirozonas un eiro aizsardzībā. Man ir trīs īsi jautājumi. Pirmais par SRM. Esmu referentu un pilnīgi atbalstu jūsu vēstījumu, taču gribu dzirdēt to no jums, vai varat nodrošināt, ka vienotais uzraudzības mehānisms neīstenos divu veidu pieeju bankām, jo ja šāda būs tā pieeja, tad mēs pavaram vārtus nevienotajai atvesļošanas sistēmai. Otrs jautājums ir saistīts ar šo SRM. Kad sākām diskusijas par SSM, tad bija cerības, ka SRM tieši pārkapitalizēs bankas, taču tā nenotika, tāpēc, ka sistēma vēl ar vienu balstās uz garantijām no dalībvalsts puses, un tas neļauj šķirt valsts parādu no banku parādu. Šī nošķiršana vēl nav notikusi Tāpat tā nav notikusi arī tad, ja mēģinātu stimulēt ekonomiku ar banku starpniecību. Protams, ka šī līdzīga pieejamība tad arī netiek šķirta. Tas parāds jaunu pieeju šim jautājumam, bet mans jautājums ir šāds. Kāda loma tad piekrīt vienotajam atvesļošanas uh, mehānismam? Bet jums ir, mums ir nepieciešama investīcijas. Te bija lieta, kam es nepieeju nepiekrītu salīdzinājumā uh, sadarbībai ar Trojku. Dažas valstis, kas ir sekojušas pilnīgi Trojkas uh, receptei, ir pielāgošanās programmas pēdējā stadijā. Un kas tad būs gaidāms tālāk? Kādu ierosinājumu par Trojkas līdzdalību un kādu veidu nosacījumu tad ir uh, stājas spēkā šajā pārejas periodā, ja tāds būs. Paldies. Thank you. On the first question, no. Paldies. Ehm, atbildot uz pirmo jautājumu, nav divu pieeju sistēmas. Visas bankas vienā tiek uzraudzītas, uzraudzītas no centrālās bankas un no vienotā uzraudzības mehānismu puses. Atšķirības starp ehm, bankām Tātad ir bankas, kas ir sarakstā un bankas, kas ir ārpus saraksta. Te atšķirība ir saistīta ar īstenošanu. Cik lielā mērā pastāv centralizācija un tieša saikne ar centru. Tātad visumā šī sistēma tiks izmantota, lai nodrošinātu vienādas noteikumus visām Eirozonas bankām. Īstenošana mazākajām bankām iesaistīs vairāk vietējās nacionālās kompetentās iestādes saskaņā ar centralizēto noteikumu sarakstu. Tātad te nav divi veidi pieeja. Runājot par vienoto noregulējumu mehānismu, Ekofina padomu 15. novembrī atsaukšos uz, uz to, piemin, ka ir privātie finansējuma avots, tad ir nacionālās rezerves, un ja tā ar to nepietiek, tad uh, vēl ir instrumenti Eirozonā, Eiropas Savienībā. Tos var arī attiecīgi izmantot runājot. ESM var sniegt uh, atbalstu finanšu iestāžu rekapitalizēšanai, aizdodot līdzekļus dalībvalstī, kāds, piemēram, tika darīts Spānijā. Otrakārt, iešie pārkapitalizēšanas instrumenti ar 60 miljārdiem ESM fondu. Tāds bija, tāda bija vienošanās jūnija 2013. gada sanāksmē. Tā tas izskan secinājumos 15. novembra sanāksmē, ekofin sanāksmē šogad. Runājot par fiskālo taupīgumu Pirmkārt, nedrīkstam aizmirst, kāda bija situācija tad, kad tika izveidotas pirmās programmas. Valdīja dramatiska nedrošība, bija simtiem punktu augstāk šīs eh, lielākas tās eh, valdības eh, obligācijas šērs nekā tās ir šodien, mēs varam teikt, ka īstenā lejupslīde, lejupslīde sākās tieši tā programmas, izveidojās tajā laikā. Un atklāt sakot, ja mēs paraugāmies uz to, kas tieši notika Portugalē, kad pirms dažiem mēnešiem programmām bija neskaidra nākotne, tāpēc, ka dažas tiesas kaut ko eh, pauda savu nostāju, tad uh, tirgus reakcija bija tūlītēji, eh, tik sodīti Portugāles tirgi. Nevar apgalvot, ka šīs programmas bija nepareizi izveidotas. Tā nav pareizi apgalvot, ņemot vērā visu apstākļu. Jautājums ir, kas tad tagad tālāk gaidāms? ECB vienmēr ir sacījusi. Nenolīdziniet līdz ar pateicoties šīm reformām, ilgspējīgi var panākt izaugsmi. Ja ir viena mācība, ko varam iegūt, to es jau esmu vairāk kārt atkārtojis, tad šī mācība ir tāda. Uh, pastāvīgi vairojot parādu nevar, nevar panākt ilgspējīgu izaugsmu. Paldies. Uh, thank you for Aldi Wolfins. Uh. President, um, <clears throat> I would also like to uh, come back the situation. Priekšsēdētāji kungs arī es vēlētos atgriezties pie situācijas, kāda ir izveidojusies vairākās valstīs un kuras joprojām dzīvo grūtībās. Jūs savos ievadvārdos uh, runājāt par reformu īstenošanu, par struktūrālām izmaiņām tādās valstīs kā piemēram Itālija un Spānija. Uh, bet eh, nekas īpaši daudz jau nav noticis. Tāpēc mans jautājums. Iespējams, ka nedz jums, nedz arī komisijai ir pietiekami liela vāra, lai šīs valsts kaut ko izdarītu. Vienīgais, kas šīs valsts var piespiest darboties, ir tirgi. Berluskonī jau teica, ja pareizā sakot, eh, mēs piedzīvojām brīdī, kad uh, likmes pieauga, viņš novēlot un tomēr sāka kaut ko darīt. Jā, jā, atceramies visi, tas trīs dienu laikā izmainīja viņa attieksmi pret pasauli. Labi. Jokus pie malas mans jautājums ir sekojošs. Vai ECB īstenotā politika proti bankām piedāvājot lētu naudu uz zemu, zemām, zemām procentu likmēm uh, Vai tad tas nav pretēji loģikai, un vai tas tiešām nestrādā pret mūsu galvenajiem mērķiem? Jo, ja jau tirgus likums strādātu, tad tirgi jau būtu izdarījuši tādu spiedienu uz valdībām, ka tās būtu izķeprojušās no ķēzes. Tas bija pirmais jautājums, tagad otrais. Viens no jūsu, es nevēlētos teikt, vecākajiem padomdevējiem un direktoriem, viņš joprojām ir jauna gada gājuma, Tā tad es neatbalstu viņa politiskos eh, centienus, un tomēr man ir radusies pārliecība, ka viņš efektīvi strādā jūsu komandā, un arī no ārpus raugoties viņš eh, ar jums sadarbojas ļoti, ļoti labi. Mans jautājums, vai viņa aiziešana no amata, tagad nespekulēsim, kāpēc viņš no tā aiziet, bet jautājums ir konkrēts, eh, kādu uh, Kādas sekas būs viņa aiziešanai no amata? Vai tas novedīs pie direktoru amata pārviet, direktoru pienākumu pārvietošanas no viena amata uz otru? Iespējams, ka jūs viņu vietā vēlaties redzēt eh, sievieti. Un pēdējais, ko vēlētos pieminēt, Rasmusens bija viens no tiem, kurš uh, uzdeva jautājumu, kāpēc ECB nepublisko savus, uh, savus protokolus un vai jūs vēlaties tos publiskot tieši uz jūsu protokolu jautājumu. Dragie kungs, paldies! Pirmais jautājums par to, vai ECB politika ir palielinājusi prasības izteikts valdībām, kurām būtu jāizteno reformu procesi. Protams, man šo jautājumu uzdod laiku pa laikam, bet eh, atbildi varētu būt sekojoša. Kad šo jautājumu man uzdod, es saku, ka jautājums pats par sevi ir retorisks, jo, kad centrālā banka rīkojās, un tā ir bijis vienmēr, bija Eiro bija likts uz spēles un toreiz par eiro izdzīvošanu daudzi cerības neizteica. Līdz ar to mums šo problēmu ir izdevies atrisināt, un jau kādas prekurācijas par to, kā jau ir jāliek pie malas. Otrs. Paraugoties uz tirgus procentu likmēm un uz reformu gribu no valdību puses. Vajadzētu šeit eh, nošķirt vairākas situācijas. Jūs tiešām domājat, ka valstis izmainītu vēlēšanu likumu, tāpēc, ka procentu likmes ir vairākus simts procentu punktus lielākas, jūs tiešām domājat, ka valstis mainītu savu izglītības sistēmu vai, vai tiesīgu vai tiesu sistēmu, ja ir augsts interešu likmes? Bet e, cits jautājums, kas ir tiešā vēlā, mērā saistīts ar budžeta procesu, piemēram, taupības pasākumi varētu būt saistīti ar šādām izmaiņām. Bet e, jūs tiešām domājat, ka va kāda valsts izmainītu savu darba likumdošanu balstoties uz procentu likmēm? Nedomāju, ka tā ir. Atcerēsimies šo dimensiju. Protams, ka mēs vēlamies panākt e, šo galveno mērķi, proti, ka valsts īsteno struktūrālas reformas, kuras tām ļaut ekonomiski īst, ilglaicīgi izdzīvot. Patreizējā dramatiskajā nedrošības eh, murskulī ir varbūt grūti saredzēt gaismu tuneļa galā, un tomēr es vienmēr esmu atkārtojis, ka uh, Mēs nevaram panākt ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi, ja netiek īstenot struktūrālās reformas. Un visbeidzot, es nedomāju, ka procentu likmes pašas par sevi var radīt ekonomisko izaugsmi bez struktūrālām reformām. Vēlētos pateikt, ka Jorga aiziešana ir uh, būtisks zaudējums kā centrālās bankas valdē, tā arī man personīgi. Mēs ļoti, ļoti labi sastrādājāmies, viņš bija ļoti labs darbinieks un padomdevējs, un eh, mēs esam bijuši cieši kolēģi dažādos amatos pēdējos 15-20 gadus. Un eh, viņa darbs Eiropas centrālās bankas valdē vispār nav novērtējams nekādiem īpašības vārdiem. Uh, Es novēlu viņam turpmākajā dzīvē visu to labāko, bet eh, jau šobrīd ir skaidrs, ka mums viņa pietrūks. Stipri pietrūks. Vienīgais, ko šobrīd varu teikt, ka viņa vietā tiks eh, nozīmēts cilvēks pēc iespējas ātrāk. Mums ir nepieciešams rīkoties ātri, pareizi sakot, padomē ir ātri jārīkojas, un tad parlamentam pēc iespējas ātrāk ir jāapstiprina šis jaunais valdes loceklis, jo ECB valde uh, šobrīd eh, nodarbojas ar ārkārtīgi daudziem failiem, gan normālas ekonomiskās politikas ietvaros, sagatavojot SSM, EQR un ar citiem arī ārkārtas jautājumiem. Tātad patreizējā brīdī mēs nevaram atļauties, ka viena valdes locekļu vieta ir tukša. Jorgs patiesībā bija viens no tiem, kur uzsāka diskusijas par eh, protokolu publiskošanu, un bija tādi ECB valdes locekļi, kur piekrīt šādai idejai, un tomēr viegli šo jautājumu sakārtot vai atpubliskot nebūs. Mēs, e, protams, vēlamies publiskot mūsu diskutēto, bet no otras puses jautājums ir daudz, daudz, daudz kompleksāks. Protams, vispirms sāksim ar to, ka mēs esam ļoti caurskatāmi institūcijas salīdzinot ar citām centrālajām bankām. Protams, mēs varam strādāt vēl caurskatāmāk, Vienlaicīgi mums ir jāaizsargā dažādu padomes locekļu neatkarība. Mēs nevaram dažādu dalību valstu padomniekiem tos nostādīt nelabvēlīgā gaismā. Priekšsēdētāji. Jā, izskatās, ka mēs nepieturamies pie laika 5 minūtes jautājumiem un atbildēm. Un tagad Van Dālenkungs no ECR politiskās grupas. Uh, Paldies, prieksēdētāja kungs. Man ir divi jautājumi, ko vēlētos uzdot drāgie kungam. Pirmais. Ikviena Eirozonas valsts apzinās, ka ir jāsamazina parādas lokus, un tas tiek darīts. Gan publiskajā, gan privātajā sektorā samazinās parāda apjoms bet eh, tas ciešā mērā ir saistīts ar deflācijas risku. Un es vēlētos pajautāt, kādus instrumentus Eiropas centrālā banka vēlētos izmantot, ja mēs šobrīd strauji tuvojamies deflācijas riskam. Mēs zinām, ka šobrīd eh, dalību valsts centrālo banku maksātais Eiropas centrālajai bankai procentu likuma līmenī ir tuvs nulai, un tas jau ir deflācijas slieksnis. Tātad eh, no kurām valstīm Eiropas centrālā banka vēlas iepirkt obligācijas. Nākamais, Der Spiegel pavisam nesen nopublicēja rakstu par ECB Itālijas eh, par ECB vērtējumu par Itālijas vērtspapīriem, kuru eh, procentu likums ir nulle, un ECB to ir ļoti augstu novērtējis. Uh, Tas saistīts ar DBS reitinga aģentūras novērtējumu. Un tomēr šīs konkrē, šie, konkrētie vērt, šie konkrētie vērtspapīri no DBS puses nav novērtēti jau gadiem. Mans jautājums, uz kā pamata ECB ir tik ļoti augsti novērtējuši šos Itālijas vērtspapīrus, ja neatkarīgu reitingu aģentūru vērtējumu nav? Un Špīgels savā rakstā uh, E, piebilda, ka Eiropas centrālā banka uz šo jautājumu atbildes nedod. Kaut arī sākotnēji Eiropas centrālā banka ar lielu sajūsmu un deksmu teica, ka sadarbosies ar Špīgelu. Brīdī, kad tika uzdot šis jautājums, šī sadarbība tika apcirpta. Tā tad DBS arī nekādu tālāku informāciju žurnālistiem nav sniegusi. E, Dragie kungs, atbild uz otro jautājumu. Vispirms Mēs nepiemērojam citu procedūru kā citos gadījumos, mēs nepiemērojam kaut ko īpaši Itālijai vai citām valstīm. Mēs balstamies uz Eiropas centrālās bankas reglamentu un šeit nav nekādu izņēmumu. Otrs, ja, pareizi sakot, jūs pirmais jautājums par deflāciju. Mēs neuzskatām, ka ir deflācijas draudi. Uh, jo tas, ka cenas krīt pašas sevi piepildot, tas, ka cilvēki varbūt atliek dažādus plānus, tāpēc, ka domā, ka cenas kritīsies un cenas arī krītās, mēs nedzīvojam šobrīd šādā eh, apburtajā ritenī. Nē, cenas eh, precēm un pakalpojumiem krītās, jā, bet situācija nav tāda kā Japānā. Jo, protams, mums bieži uzdod šo jautājumu, vai tad tiešām mēs šobrīd netavojamies Japānai 90. gadu beigām? Nē, tāpēc, kad atšķirības ir būtiskas vidustermiņa un ilgtermiņa inflācija mūsu gadījumā ir noenkurota, un 90. gadu beigās Japānā tā nebija. Tā ir būtiskākā atšķirība. Otrs iemesls ir monetārie stimuli. Eiropas centrālās bankas gadījumā tie ir daudz, daudz spēcīgāki nekā tie bija Japānā 90. gadu beigās. Un trešais iemesls. Pavisam godīgi runājot, banku situācija un privātā sektora situācija 90. gadu beigās eh, Japānā, patiesībā jau agrāk, gan publiskais, gan privātais sektors piedzīvoja daudz smagākus laikus nekā šobrīd klājas publiskajam un privātajam sektoram Eiropā. Un ceturtais iemesls. Protams, ka mēs izmantosim EQR un banku stresa testus ļoti agrīni. Japānā tobrīd tā nebija. Un Japānā vispār stresa testi nav tikuši veikti jau ļoti ilgu laiku. Kolēģi, atcerēsimies vienu momentu. Monetārā politika, lai tā ietekmētu cenas, monetārajai politikai ir jātiek transmitētāji, un tas prasa laiku. Es parasti saku, ka tas eh, prasa laiku no brīža, kamēr mēs pieņemam monetārās politikas lēmums līdz brīdim, kamēr tā ietekmē reālo ekonomiku. Cik ilgs būs šis brīdis? Tas ir atkarīgs no tā, cik veselīgas ir bankas. Jo veselīgāk ir banku sistēma, jo ātrāk ir šī transmisija. Un tas ir cits salīdzinājums, ko mēs izmantojam brīdī, kad tiek pieminēta Japāna. Un mēs šo transmisijas laiku vēlamies saīsināt. Mēs to jau darām proti brīdī, kad tiek dots monetārais impuls, līdz brīdim, kad tas skar reālo ekonomiku. Mums ir vesela virkne reāla instrumentu, kā cīnīties pret deflāciju. Kā jau teicu, es neuzskatu, ka mums ir pat deflācijas risks. Vienlaicīgi vēlētos pieminēt, ka mēs apzināmies, ka ļoti zema inflācijas procenti, zem diviem procentiem, ja tie saglabājas ilglaicīgu laiku, tad tam ir tālajošas, ļoti negatīvas sekas. To mēs ļoti labi apzināmies un esam gatavi rīkoties. Paldies! Sven Tālāk Svens Gigolds zaļo vārdā. Sveicināti atkal šeit priekšsarētāji divi pavisam īsi jautājumi. Pirmais Asmusen kungu zaudējums valdē. Tas nozīmē, ka jūs zaudējat arī tādu retu dzīvnieku Vācijā. Respektīvi, kādu, kurš Vācijas sabiedrībā ir aizsargājis, aizstāvējis OMT programmu un neskaroties uz viņa aizstāvību, ECB tēls Vācijā ir krities. Kāda ir jūsu stratēģija, lai aizpildītu šo robu? Jo viena lieta jau ir skaidri redzama, uh, būs ļoti grūti atrast eh, augsti kvalificētu Vācijas sievieti, kas būs jūsu pusē OMT jautājumā. Otrakārt, es vēlētos no jums zināt, Jā, interesanti, interesanti, kas, ko jūs partija varēs piedāvāt. Nu, bez tā es vēlētos uzzināt attiecībā uz vienoto noregulēju mehānismu. Vai jūs varētu precīzāk paskaidrot, kādā veidā pašreizējais padomas teksts neatbilst patiesai Eiropas un instrumenta, efektīvam instrumentam, kā jūs prasījāt? Viņam ir tikai 5 minūtes, ar saka priekšsarētāji. Manuprāt, kā jau sacīju iepriekš, gan mums visiem, gan man personīgi ļoti pietrūks valdēja Asmusenkungs. Un tas, ko es varu sacīt attiecībā uz ECB tēlu, mēs eh, veidojam visai Eirozonai tēlu, un OMT kā tāds tiek universāli at, tiek atzīts kā ļoti veiksmīgs pasākums. Un man žēl dzirdēt, ka Vācijā ne visi tam piekrīt, bet būtiskākais ir tas, ka pasaules līmenī tas tiek atzīts kā sekmīgs darbs. Es tiešām vēlētos, lai Asmusen kunga pēctecis būtu ar visām tām uh, īpašībām, kas būtu viņam, un vēl vairāk, protams, atkarīgi no tā, kā viņš vai viņa tiks izmantot, kādu pienākumu viņam vai viņai būs. Tas nav atkarīgs no manis izvēlēties Asmusen pēc, to dara valde. Valde zina divas lietas. Tam ir jābūt kompetentam cilvēkam, profesionāli novērtētam, ar augstām profesionālām prasmēm. Un tas ir jāizdara drīz. Tas ir pats galvenais. Tas ir jāizdara drīz, jo mēs visi zinām, ka procedūras aizņem daudz laika, tam ir vairākas fāzes, un ir, tas jāizdara pēc iespējas ātrāk, lai šīs problēmas atrisinātu drīz, lai valde atkal būs pilnvērtīgi strādāt spējoša un varētu atrisināt tās problēmas un izaicinājumus, kas tuvākā laikā būs. Par vienoto noregulēju mehānismu. Koncepcija par to, ka ir viena iestāde, viens fonds, tieši tas ir tā, ir tā koncepcija, kam ECB piekrīt. Tā kā no tās puses viss ir kārtībā. Ir viens cits aspekts, kurā mēs vēlētos, lai šie divi procesa posmi būtu skaidri nodalīti viens no otra. Uh, vērtējums, ko veids uzraudzība par to, vai banka ir dzīvotspējīga vai nē, tam ir skaidri jānodala no vienotā noregulējuma mehānismu lēmumu par to, ko darīt ar šādu dzīvot nespējīgu banku. Jo šobrīd eh, to dara eh, vai nu neviens vai abi. tur, kur šīs lietas pareizi tiek izdarītas, tur šīs lietas ir arī tiešām skaidri nodalītas. Jo jebkurai noregulējuma iestādei būs zināms iniciatīvas un in, e, tādi nu, ierosmes pagarināt šo procesu. Un jebkurš, kurš to ir reālā dzīvē darījis, viņš vai viņa apzinās vienu lietu. Tas ir jādara nekavējoties. Ir brīdis dzīvot nespējībā, kad uzraugs saka, ka kāda iestāde vairs nav dzīvotspējīga. Pēc šāda paziņojuma, jebkādas transakcijas, kas ir veikti, ir potenciāli jau atbilstīgi bankrota procedūrai un krimināla procesam. Šādas lietas ir jālem tūlīt pat, ja jums ir daudz cilvēku ka varbūt eh, banka var atgūt eh, savu dzīvotspēju, bet tiek paziņots, ka viņi to nevar darīt, nu tad vairāks gads būs ļoti smaga situācija, lai tiktu ar visu gaļā, galā. Lai eh, kas arī tiktu izdarīts, tam ir jādarbojas. Tur ir jākonsultējās, protams. Nu, tur man ir zināms bažas, ka šis mehānisms vai tas būs dzīvot spējīgs, strādāt spējīgs mehānisms. Paldies! Paldies! Nikos Šuntis, goja grupa. Lielas paldies, priekšsēdētāja kungs. Priekšsēdētāja kungs, mans jautājums sākas no Grieķijas, taču es domāju, ka tā interesētu visu Eiropas Savienību katrā ziņā Eiropas dienvidu valstī. Grieķija ir daudz taupības pasākumu, kurus uzlika trojka, jūs esat tās dalībnieks, pār par pus samazinājušās algas, daudzas reformas notikušās pakalpojumu preču tirgū, lai novērš šķēršus, taču Grieķijā rekorda ap, apjomā ir pa, palielinājušās iepirkšana par 12%. Bezdarbs jau par 3, ir pieaudzis līdz pat 30% tagad tajā brīdī, kad ECB procenti samazinās, 60% no Grieķijas uzņēmumiem ir samazinājuši investīcijas, 25% ir likviditāte. Rezultāts ir tāds, ka daudz lielie uzņēmumi, starptautiskie uzņēmumi dodas prom no Grieķijas, pārējot uz ziemeļu valstīm Eiropā, lai uh, iegūtu labākus kredītus. Līdz ar to dienvidu valstīs eh, ienākums samazinās un eh, cerības var samazinās, bet Vācijā, piemēram, citās ziemeļu valstīs ir tikai situācija uzlabojas. Problēmas, kas attiec uz mazo video uzņēmumu um, eh, stiprināšanu, Grieķijai ir izgārušies tie pasākumi. Mans jautājums ir šāds. Kā tad jūs varēsiet nodrošināt līdzsvaru Eiropas Savienībā, par kur jūs runājat? Kā? Kādas pasākumas esat paredzējuši, lai uzņēmumi un eh, ieguldījumi do, nedotos prom no eh, dienvidiem uz ziemeļiem, tajā brīdī, kad eh, bezdarbs tikai pieņems spēkā Eiropas dienvidu valstīs. Paldies! Thank you. Jā, paldies par jautājumu. Lai atbildētu uz to, es varu teikt tikai sekojošo. Mums ir jāapkaro fragmentēšana. Mēs esam sasnieguši ievērojam progresu, kopš pagājušā gada cīnoties ar šo fragmentāciju no finansējuma puses. Šobrīd bankas finansē sevi pašas ar tādām likmēm, kas atšķiras zonā, jo tā arī jābūt saskaņā ar apsvērumu, kas balstās uz riska izvērtējumu, bet tās nav tik atšķirīgas, kā tas bija pirms gada pusotra. Faktiski šobrīd, sa salīdzinot atšķirības starp procentu likmēm, ko bankas e, savstarpēji maksā no depozītiem, tad tas ir aptuveni tādā līmenī, kā tas bija 2007. gadā. Tā kā ja mēs runājam par finansējumu un finansējumu caur depozītiem, tad fragmentācija ir zudusi. Tomēr bankas rod arī citus finansējumus, izdodot obligācijas, piemēram, uh, un citi veidi, tur mēs redzam atšķirīgas izmaksas. Un tās izmaksas ir diezgan apjomīgas. Aizdevuma pusē fragmentācija joprojām pastāv. Aizdevuma jomā bankas prasa likmes, kas ļoti atšķiras ziemeļos un dienvidos, un nosacījumi kredītiem ir ļoti atšķirīgi. Bet arī tur mēs redzam uzlabojums. Tomēr netik liels. No pozitīvās puses eh, es jau to arī atzīmēju savā sākuma uzrunā. Eh, kredīts, eh, kur līmenis paliek joprojām zems, tomēr ir, vismaz ir ap, apstājies šis kritums saskaņā ar pēdējiem datiem. Samazinājums turpinās, bet netik strauji attiecībā uz negatīvām procentu likmēm. Esmu samērā pārliecināts, ka sākoties ekonomikas atvesaļošanai, mēs redzēsim arī pakāpenisku šo problēmu pazušanu. Tomēr ir ļoti svarīgi divas lietas īstenot attiecībā uz fragmentācijas izskaušanu. Pirmkārt, SSM spēkā stāšanās, bet neaizmirsīsim, ka viens elements, viens iemesls fragmentācijai ir tāds, ka pēkšņi dažādu Eirozonu valstu iedzīvotāji pārstāja uzticēties bankām un citām Eirozonas daļām, tā kā pazuda uzticēšanās Eirozonā, kas pieņēma valsts robežu formu. SSM šis vienotais uzraugs varētu garantēt vienotus noteikumus uzraudzību visā Eirozonā. Tam vajadzētu palīdzēt pārvarēt šo uzticēšanās trūkumu. Un otra lieta, protams, ir SRM noregulējuma mehānisms. Kad ir šī vienotā sistēma, kas var noregulēt bankus, tāpat vienā valstī, kā tas dara citā valstī Eirozonā. Tātad trīs faktori pamatā ekonomikai atvesaļojoties, riska novēršana, kas šobrīd ir augstāks dienvidos, tam arī jāsamazinās. Mēs, principā, esam novērojuši uzlabošanos tirgos dienvidos, tā skaitā arī Grieķijā. Otrs elements ar SSM spēkā stāšanās un trešais vienotais noregulējuma mehānisms. Jo vairāk mēs virzamies uz priekšu, virzienā uz Banku Savienību, jo veiksmīgāk mēs pāraujam šo sasaisti starp valstīm un bankām, jo labāk mums izdosies cīnīties pret fragmentāciju. Paldies! Paldies! EFD Sampo Terhop pārstāvēs, lūdzu. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Thank you for coming to our Paldies, ka ieradoties mūsu komitejā, dragī kungs, atkal. Kā jūs sacījāt, eh, iepriekš paiet laiks, līdz eh, politikas lēmumu īstenojas. Es domāju, ka jūs eh, arī atzīsiet ka Eiropa ir pārāk lēna reaģējusi uz to, kas notiek pēdējos 5 gadus. Mēs vienkārši nebijām gatavi. Tagad mēs bieži runājam par eh, plānošanas risinājumiem, eh, teorētiskām krīzēm nākotnē, bet tāpat laikā mums ir jārisina pašreizējās problēmas. Mēs zinām, ka, piemēram, Grieķijas situācija nebūtu nav atrisināta un cilvēkus jau ir nogurdinājusi šie taupības pasākumi dalību valstīs. Lielākais lēmums, protams, ir tuvākajā laikā eh, par to, vai izstāties no eirozonas. Tas nav ticis eh, jautāts īsti ne bijušiem politiķiem, ne iedzīvotājiem. Nekas. Frankens Ņūmens, bijušais ASV eh, valsts kases priekšsēdētāja vietnieks, Somijā, manā valstī, presē sacīja, ka vajadzētu vismaz apsvērt ideju izstāties no Eirozonas. Jautājums ir tāds, vai jūs uzskatāt ka tas būtu piemērot, ja Eiropa gatavotos vismaz teorētiski šādai iespējai izstāties no eiro. Un ja, kā, ja krīze tiešām padzinās, vai tiešām kāda dalība valsts varētu izstāties, un vai Eiropas iestādēm eh, vajadzētu mainīt savu politiku un piedalīties šādās diskusijās. Varbūt eh, tā būtu pat labāka situācija eh, darīt to šobrīd, kad nepastāv faktisks risks, ka kāda valsts varētu izstāties un šādas diskusijas neizraisīt paniku. Paldies! Thank you. I, I can give you... Paldies! Es varu jums sniegt uh, vienu īsāku, nedaudz garāku atbildi. Īsā atbildība ir tāda. Es neredzu nekādu labumu no B plāna izstrādes. Eiro, kā jūs sacījāt, dramatiskās uh, situācija ir nenolēšams. Thank you. This, this likely... Paldies. Un nedaudz garāk atbildi ir šāda. Pat uh, objektīva analīze spriežot par to, ko var iegūt, izstājoties no eirozonas, tas būtu tikai pagaidu labums. Ja valstis domā, ka viņas eh, izstājoties no eiro varētu apies struktūrāls reformas, tad tās maldās. Viņām vienalga tās reformas būtu jāizteno un tad apstākļus pārvaldīt būs daudz grūtāk šādā situācijā nekā tad, ja valsts paliktu Eirozonas ietvaros. Vēl ir arī tāda naiva perspektīva, kuras esmu dzirdējis. Ai, būtu tik jauki, ja mēs varētu izstāties no eiro un tad, teiksim, par 40% samazināt, eh, eh, de, īstenot deflāciju Bet vai jūs domājat, ka citi piekristu šiem e, šai 40 gadu, 40% deflācija un neko nedarot? Nu, maz ticams. Priekšsēdētāja, paldies. Eiropas tās partijas vārdā ir liku galu paldies. Szépen, elnök asszony, nagyon sok minden témát érintettünk már. E, paldies, priekšsēdētāji. Mēs esam sprieduši par daudzām lietām ar Dragi kungu Un man ir tikai viens jautājums, vēlos jums uzdot. Mēs visi esam vienādās domās, kad ir runa par to, ka Eiropas centrālā banka ir bijuši ļoti nozīmīgi krīzes eh, pārvarēšanā 10. decembrī Romā norisinājās konference, kurā Dragie kungs paziņoja, ka vidustermiņā cenu stabilitātei būtu jābūt Eiropas centrālās bankas galvenajam mērķim. Un tad viņš arī nāca klajā ar komentāru, ka tuvākajā nākotnē vai pat jau tagad būs mūsu rīcībā vairāk iespēju nekā iepriekšējā preventīvā gada laikā. Vai jūs varētu mazliet sīkāk paskaidrot, kādi varētu būt mūsu rīcībā papildi instrumenti, ko Eiropas centrālā banka izmantot. Paldies. Well, the, um... Atbildi. Jaunākie tirgus un ekonomikas uh, prognožu dati, ar kuriem nāca klājā pēdējā sanāksmē, liecina par to, ka inflācija paliks 2% līmenī vidusposma termiņā vidusposma termiņš, ko mēs izmantojam nosakot inflācijas mērķi, ir uh, vairāk kā divi gadi. Taču 2014. un 2015. gadam paredzams, ka inflācija paliks tādā pašā līmenī. Mēs uh, redzam, ka iespējams gaidā inflācija no izēvielām, no enerģētikas un uh, pārtiks izmaksām taču nelielā ekonomiskā aktivitāte būs eh, ar dempingu faktoru ietekmi uz inflāciju. Vēl vēlos sacīt, ja mēs paraugāmies uz inflāciju, neto inflāciju enerģētikas un pārtiks jomā, tā saucamā pamatinflācija, tad redzama, ka tā ir zināmā mērā lielāks nekā kopējā inflācija. Tas liecina par to, ka apspiestā inflācija ir atkarīga no enerģētikas un pārtikas un citu pamatpreču prognozēm tuvākajiem, eh, preču cenu prognozēm tuvāko divu gadu laikā. Taču nekādas inflācijas Taču visas inflācijas eh, likmes eh, tuvākiem diviem gadiem ir saistīts ar riskiem. Ja inflācija būs vēl zemāka, tad mums tas nepatiktu, jo tas būtu saistīts ar vairākām problēmām. Viens iemesls dēļ, kāpēc mūsu priekšteči uh, paziņoja, ka 2% būtu pareizais uh, skaitlis, bija iespējamās kļūdas, tad, kad, e, ko var izdarīt, kad inflācija ir zemāka par šo skaitu. Piemēram, inflācija ir 0,6% varētu uzskatīt, ka tas ir labi, taču patiesībā tas jau varētu būt deflācijas periods galveno kļūdu dēļ. Un tad vēl, eh, kāpēc inflācijas eh, apjoms būtu 2% vai tuvu pie tā, mēs zinām, ka valstīm būtu jāpielāgo savas cenas. Mēs zinām, ka valstis, kas pastāvīgi bijušas parādā, ir bijušas spiestas palielināt uh, savu tekošo kontu rēķinu, savu tirzniecības uh, līdzsvaru. Un, lai to panāktu, šīm valstīm ir jāpielāgo savu eksportu un importu cenas to ir vieglāk panākt tad, ja inflācija ir tūp pie diviem procentiem, nevis tad, ja inflācija ir nulle apjoma, jo tas nomināli maina algas un cenas. Tātad ir vairāki apsvērumi, kur dēļ mēs ļoti labi apzināmies šo risku. Mūsu rīcībā ir daudz instrumentu, lai problēmu risinātu. Kā jau es sacīju, aizdevumu procentu likmes paliks tādā pašā līmenī kā līdz šim Es nerunāju tikai par refinansēšanas likmēm, bet par visām likmēm. Tāds uz ilgāku laiku tas ir paredzēts. Mums ir vairāk instrumentu likviditātes jomā. Līdz ar to mēs neuzskatām, ka mums trūktu instrumentu. Līdztekus tam mēs izskatām veselu instrumentu virkni, ko mēs varētu izmantot, tad, ja tālākie riski vēl izrādītos mums apdraud. Paldies! Paldies, Eva! Dank. Paldies, priekšsarētāji. ECB priekšsēdētāji man ir trīs jautājumi. Pirmais jautājums saistīts ar jūsu interviju Francijas svētdienās iznākošā laikrakstā, kurā jūs runājat par valsts veiktajām reformām. Un tur būtu jautājums, vai tas tiešām ir ECB pilnvarojums, jeb tas tomēr pārkāp mazliet šo pilnvarojumu. Es zinu, ka jūs eh, savā Uh, savās pilnvarās kā ECB priekšsēdētājs. Werner, vai varētu atsākt vēlreiz jautājumu? Jā, labi. Priekšsēdētāji. Francijas valdību un Francijas prezidentu jūs aicinājāt veikt valstī uh, reformas. Uh, tas bija svētdienas avīzē Francijā. Uh, Kā jūs redzat savu lomu nacionālā līmenī aicināt uz reformām valdības, lai gan attiecībā uz Itāliju jūs neiepērkat vairs eh, va, valsts vērtspapīrus un Berluskoni zaudē amatu, un ar eh, Trišēju kungu jūs arī esat sarakstījies. Uh, Kā jūs vērtējat ECB priekšsarētāju lomu reformu procesā, ka jūs šitā ņemat priekšā atsevišķas valstis? Otrs jautājums - lētās naudas politika. Kā tas ir paredzēts? Saskaņā ar situāciju Japānā un ASV ja tur situācija mainās, nu, varbūt Japānā vēl nē, bet ASV procentu likums e, paceļot, vai pastāv kaut kāda starptautiska vienošanās, ja tas ir pilnīgi neatkarīgi no Eiropas centrālās bankas. Un pēdējais jautājums par Asmusenu kungu. Man tiešām žēl, ka viņš dodas prom, bet bija arī atsevišķi domstarpības ar jums, vismaz presa par tādām ziņoja vai tiešām ir tā, kā jūs tikko sacījāt, ka Asmusen kungs ir gandrīz vai otrais labākais ECB priekšsēdētāja draugs, kā jūs to te mums stāstījāt? okay. Now I think you let me answer Vispirms atbildēšu pēdējo jautājumu. Es teicu, ka Jorga došanās prom no sava amata ir eh, nopietnas zaudējums Eiropas centrālajai bankai. Un runājot par mūsu attiecībām, es vēl ar vienu varētu teikt, ka mūsu attiecības ir ļoti labas. Neskatoties uz to, vēlos teikt, ka draudzība ir saistīta ar dažādo viedokļu pieņemšanu. Dažkārt mums ir bijušas viedokļu atšķirības, un tas ir uh, Eh, normāla diskusiju sastāvdaļa pārvaldības iestādē mūsu valdē. Citā tas būtu tāds kā padomsainības parlaments. Nu, tā nav mūsu pieeja. Runājot par ASV jautājumu, nē. Mēs centrālo banku, centrālās bankas visnotaļ iestājāmies par mūsu neatkarību, mēs to aizsargājam. Mēs uh, strādājam pie monetārām politikām saskaņā ar mūsu mandātu, tātad uh, cenu stabilitāte, aizsvētā cenu stabilitāte un nodarbinātība. Un pat labam mēs nesaskaņojam mūsu monetārās politikas. Pirms daudziem gadiem ir bijis tāds laiks, kad laika pa laikam bija koordinācija Uh, šai jomā, īpaši valūtas maiņas kursu jomā, taču tagad tā vairs nav. Runājot par lēto naudu. Ziniet, no šī iemesla ECB, no šī viedokļa ECB bilants patiesībā samazinās ātrāk nekā jebkuras citas pasaules centrālās bankas bilanci. Un atbildi ir pavisam vienkārši. Mums nav valsts obligāciju programmu, ka mēs iepērkam miljārdiem obligāciju. ASV Fed gadījumā eh, šī programma iepērk 3 triljārdus uh, eh, obligāciju gadā 85 eh, tūkstošus uh, mēnesī. Japānā ir līdzīga situācija un arī apvienotā karaliste Un uh, mums šāda perspektīva šiet ļoti tālu. Ja jūs runājat par izstāšanos, tad tas tiešām būtu ļoti tālu. Bet uh, saskaņā ar ilgtermiņu pārfinansēšanas uh, operācijām ECB bilants samazinās, vai tas ierobežos, uh, ie, ietekmēs aizdevuma likmes? Nē, tāpēc, ka šī likviditāte ir tāda, kas nekad nepārvērtās par naudu. Tā bija likviditāte, kas netika izmantot, un līdz ar to bankas to maksā atpakaļ. Tas nozīmē, ka ECB ir labā pozīcijā salīdzinot ar citu valstu centrālajām bankām, un tomēr mēs ļoti labi apzināmies e, iespējamo risku saistībā ar e, ierobežoto inflācijas eh, likmi ilgstošu laiku. Paldies. Jā, ah, un vēl viens jautājums bija. Ja es pareizi saprotu, jūs uzdevāt jautājumu par nacionālajiem ja valstu atbildībā. Valdības ir pēdējās atbildīgās iestādes par nacionālo struktūrālo reformu īstenošanu. Taču ir viena svarīga lieta, kur uh, nacionālajām valdīm jāpatur prātā. Un tā ir vēl jau vairāk, jo ciešāk mēs strādājam, jo īpaši krīzes pēc krīzes uzliesmojumi. Viena no mācībām, ko guvām no krīzes, ir tāda, ka mūsu nacionālās politiskās uh, eh, nacionāla politiskie lēmumi ietekmē citas valsts Eiropas Savienībā un īpaši Eirozonā. pastāv vienotās intereses, lai izstrādātās politikas nekaitētu citiem. Tas nozīmē to, ka struktūrās reformas ir jāīsteno, jo šāda reforma trūkums negatīvi ietekmē visas citas valsts eirozonā. Paldies. Tagad sociāla demokrāta vārdā Antoni Sančos presēdu. Paldies priekšsēdētāji. dati par oktobru liecina par to, ka kredīti ģimenēm ir stabilizējušies. Tas ir svarīgi, vai ne? Tas nozīmē, ka stabilizējas kredīts. Mēs redzam, kā šādi izpauž struktūrāls reformas. Ja tiek pieprasīts dalībvalstīm īstenot struktūrāls reformas, vai jūsu prasības ir stingrākas Eirozonas valstīs nekā valstīs ārpus Eirozonas? Es domāju, jūs runājat par 2016. gadu vienotā noraglēm mehānismu ietveros kā galīgo datumu. Es domāju, ir svarīgi mums darboties saskaņot krīzes apstākļos. Un jūs, acīm redzot, eh, liecināt par to, ka drošība un stabilitāte jums ir prioritāte. Otrkārt, federālā rezerves ASV banka pārtrauks kvantitatīvo atvieglojumu programmu. Kā tas ietekmēs Eiropas monetāro politiku? vai pastāv kaut kāda koordinācija starp abām, abām visokiem pusēm? Paldies. Um, the, um, impact, uh, we, we, the impact of the uh, possible uh, tapering of the uh, ASV uh, valsts obligācija iepirkšanas uh, operācija ietekme uz mums nav viegli novērtējama. Taču mums ir viens piemērs balstīts pieredzē, uz kuru mēs varam šādā situācijā paraudzīties. Ja nemaldos, šī gada mājā tirgu valdīja priekšstats, ka šādas mahinācijas var sākties pavisam drīz, un tad finanšu tirgū sākās masīvas obligāciju kustības. Tas galvenokārt ietekmēja jauniekmeņas tirgus un pavisam nedaudz ietekmē Eiropas tirgus un pat uh, vēl jau mazāk negalvanos obligāciju tirgus. Jauniekme, jaunietekmes tirgos šī kustība ietekmēja 3, 4, 5 valstis, kas bija vismazāk aizsargātas proti augsts eh, valsts parāds, augsts tekošā konta parāds, struktūrālo reformu trūkums. Ja ša, šis piemērs eh, ir aktuāls, tad mēs nevaram sagaidīt kaut kādas lielas ietekmes uz mūsu obligāciju tirgiem, pat ne galveno obligāciju tirgiem, lai arī kā, kādu lēmumu pieņemtu ASV. Turklāt vēlos sacīt, ka mm, nestabilitāte, nedrošība, kas valda šodien finanšu tirgūs, ir mazāk nekā pirms vairākiem mēnešiem. Taču ļoti grūti kaut ko pareģot šādā jomā. And, uh... Runājot par to, ko mēs varētu darā, darīt, jautājums vienmēr ir, vai mēs sadarbosimies vai nē. Mūsu mērķis ir cenu stabilitāte un mēs mūsu darbību pielāgosim atkarībā no tā, kādas sekas iespējams varētu būt uz mūsu šai ASV bankas rīcībai uz mūsu mērķis cenas stabilitāti. Un ātrums, turpin runātāji, jūsu uh, reformu procesa ātrums Eirozonā un vienotais fonds 2026. gadam vai jūs nedomājat, ka šis ātrums ir mazliet pārāk lēns, ja jūs vēlaties kredītu atdot atpakaļ tirgiem? Ragikungs, es uzskatu, ka šeit ir divas lietas. Pirmkārt, laiks, kas nepieciešams, lai fonds, es atvainojos, ka neatbildēju pirmo jautājumu iepriekš, saka Ragikungs, pirmā lieta, cik daudz laika nepieciešams fondam, lai panāktu šo te galīgo apjomu, 1%, un cita lieta ir tad, kad fonds, kaut arī tas vēl nav ar pilnu, uh, nav, kaut tā rīcībā nav visa summa, var darboties kā Eiropas fonds. Es domāju, ka var jau sākt strādāt ar uh, fondu pirms tas uh, ir pilnīgi ar pilnvērtīgu summu. Trīgad laikā prasīt lai bankas eh, izpildu pret tām izvirzītās prasības attiecībā uz fondu eh, varbūt nav gluži pareizi. Taču eh, fonds var darboties kā pilnvērtīgs Eiropas fonds arī tad, kad tā rīcībā vēl nav visa summa, jo šī politi šis politiskais aspekts ir ļoti svarīgs. Paldies! Paldies, Jorgo Feo, Jorgo Feo, Eiropas Tautas partijas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji, vēlos jums uzteikt. 2013. gads, kas tuvojas beigām, ir gads, kad īrija e, ir izpildījusi konsolidācijas programmas prasības. Vai jūs domājat, ka 2014. gadā vēl kāda valsts, piemēram, Portugāli varētu noslēgt šo šādu veidu programmu? Otrakārt, otrais jautājums, vēlos ziņāt, Ja ir nepieciešams pārējais periods piekļuvai tirgiem, tad kādas, kādi būtu nosacījumi, kurus varētu izvirzīt šim mērķim? Treškārt, runājot par Banku Savienību. Uzraudzību, kādi ir mērķi? Tāda otrais jautājums ir saistīts ar to valsts gadījumu, kurām būs nepieciešams pārejas periods, lai tiktu ārā no šīs konsultācijas programmas un tiktu klāt tirgiem. Kādu veidu noteikumus, priekšnosacījumus varētu izvirzīt šīm valstīm nākotnē? Trešais jautājums. Tas ir saistīts ar Banku Savienību. Un uzraudzību un depozītu garantiem. Vai depozītu garantiju ziņā jūs neuzskatāt, ka, jūs neuzskatāt, ka vajadzētu virzīties uz paplašināt Eiropas risinājumu, tas uh, sniegtu uzticēšanos noguldītēm. Un noslēgumā priekšsēdētāja kungs, mums ir ekonomiskā dialoga gads, kas uh, tuvojas beigām. Vēlos jums novēlēt laimīgu 2014. gadu, pat jaukus svētkus un ceru, ka vēl kāda valsts nākošajā gadā noslēgt savu konsultācijas programmu. Paldies! Well, thank you. Thank you. Let me say... Paldies! Es pirms vēlētos eh, pāris vārdos pieminēt Portugāli. Šī te pārskatītā ekonomiskās palīdzības programma šobrīd tiek pārskatīta, un mēs vēl ir pārāk izvērtēt reformu īstenošanas sekas. Uh, Jāsaka, Portugāla ir ļoti veiksmīgi un stabili nostājusies uz atveseļošanās e, ceļa, un Eiropas centrālā banka izvērtē kvantitatīvos e, kritērijus. Fiskālie rādītāji pilnīgi skaidri rāda, ka Portugālē situācija uzlabojās. IKP ir piedzīvojusi divus secīgus ceturkšņus secīgas izaugsmas gaismā un arī ieņēmumi no nodokļiem pieaug, pie tām iedzīvotāju uzticēšanās sistēmai un sistēmām pieaug. Protams, eh, valsts parāds samazinās, varbūt ne tik ātri, kā mēs to vēlētos. Visi šis procesi ir eh, jāpastiprina ar kondicionalitātes programmām. Ir uh, vairāki pasākumi, kurus mēs vēlamies, lai Portugāla īstenotu. Un eh, finanšu sektors 2013. gadā ir piedzīvojis eh, būtiskus triecienus tieši ekonomiskās lejupslīdes dēļ. Kāpēc ekonomiskā situācija uzlabojas? Iespējams, ka tas eh, prasīs kādu laiku, iekams eh, mēs konkrēti redzēsim to atspoguļojamies eh, banku dzīvē. Un tiešām uzskat, ka vēl ir pāragri nākt klajā ar paredzējumiem par to, kad tad Portugāla varēs izstāties no šīm programmām. Īpaši šobrīd ir grūti to paredzēt, kad notiek šis pārskatīšanas process. Par pārējais periodu būs programma, kurā būs konkrēti piemeklēta šim pārējais periodam un redzēsim, kāds saturs un ietvars šai programmai tad būs. Jūs uzdevāt jautājumu par depozītu garantijām. Savā ziņā šīs garantijas ir atliktas, diskusijas ir atliktas, bet, protams, tas nenozīmē, ka tās nenotiks. Bet šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka šīs diskusijas notiks tuvākā vai tālākā nākotnē. Ceturtais jautājums. Vēlētos var arī jums eh, savukārt nodot eh, sveicienus un novēlēt jums priecīgu Ziemassvētkus priekšsēdētāju SMD grupas vārdā Van Gogkungs. Merci, Sharon. Paldies, Sharon. Divi jautājumi. Viens par Banku Savienību un otrs par makroekonomiku. Vispirms vēlos jūs apsveikt. Daudzi mazāk grupas kolēģi. Arī vēlas jūs apsveikt par jūsu nostāju Banku Savienības jautājumu. Jūs panācāt to, ka šodien mums šī savienība ir gandrīz panākta. Šodien pietrūks tikai, kā sacēt, vienotā atvesļošanās, ir noraglēm fonda, un ja jūs šodien arī par to izteicāties, tas ir svarīgs solis. Vēl šī savienības panākšanai trūkst vienotā banku likuma Eiropā. Mēs kopā ar Šaronu bijām ek sanāksmē apvienotajā karalistē, un arī apvienotā karaliste gaida eh, rīcību šai jomā. Gribu zināt, kāda ir jūsu nostāja Likanena kunga ierosinājuma ziņā. Mēs atbalstījām šo ierosinājumu mūsu parlamentā. Varbūt būtu labi, lai Eiropas Savienībā būtu tāds uh, likums, kas apvieno visu banku, visu dalībvalsts banku ekonomiskās prakses. Mans draugs Langens jums uzdeva jautājumu, vai jūsu kompetencē runāt par budžetu politiku un struktūrālo politiku. Tā kā jūs sniedzāt interviju svētdienas laikrakstā vakar, tad man jāsaka, jūs esat ārkārtīgi stingrs pret Franciju. Tāpat mans kolēģis Kīns, viņš, kad ir pamet šo zāli, uzskat, ka jūs esat pārāk stingrs Francija taču uzņem savu piedāvājumu politiku, tā ir par 20 miljārdiem samazinājusi uh, lo, nodokli uzņēmumiem, un tā ir izcenojusi ko daudz vairāk nekā iepriekšējā valdība. Un tā ir arī šī valdība nodrošinājusi elas drošību darba tirgu. Un es domāju, šīs ir liela struktūra reformas, taču šodien īstenais temats nav struktūra reformas. Jūs jau uzsverāt šo lielo vēstījumu šodien, ka Eiropā pastāv deflācijas draudz un š, jūsu monetārās politikas lēmumi bija pareiz vērsti pret šo, pret šiem draugiem, draudiem. Taču jūs ļoti labi pazīstat ekonomikas vēsturi. Un Makmilam komisijā 30. gados pagājušajā gadsimtā bija tādas diskusijas, kas tagad ir līdzīgas pašreizējām tika uzskatīts no Lielbritānijas puses, ka monetārā politika jau ir gana laba, ar to pietiek vien. Nav nekādas minimālās algas, bija ļoti maz sociālās aizsardzības, un īstenās debats bija tāds, vai ar monetāro politiku vien pietiek, vai arī būtu jāpiešķir nedaudz vēl, jāpieliek klāt budžeta politikas. Pat labam, mums norisinās šeit tādu pašu veidu debats, un es vēlos uzdot jums jautājumu, vai nepastāv pretruna ka iespējams ir e, reizinātāja efekts e, valsts izdevuma ziņā. Komisija, centrālā banka e, par to arī jau izteikuši. Vai te nevalda pretruna, ja turpina uzskatīt, ka ar vienu ir jāsamazina budžeta izdevumi, samazinot uh, to pieejamību? Paldies. I'm sorry? It's okay. Okay. The, on, on... Par eh, Banku Savienību. Kā jau jūs pieminējāt, mēs eh, vienmēr esam iestājušies par Banku Savienības izveidošanu un īpaši par Līkanenu ziņojumu. Mums bija sabiedriskās domas eh, uzklausīšana 13. gada maijā un Eiropas komisija pēc šīs sabiedriskās domas apklaušanāšanas sagatavoja likumdošanas priekšlikums līdz 13. gada beigai beigām eh, liekot uzsvaru uz obligāto nošķīrumu līkanena ziņojuma. Un ECB arī vēlētos redzēt, lai augsta riska instrumenti finanšu institūcijās tiktu nošķirti no tiem pakalpojumiem, kas tiek sniegti klientiem. Uh, Un tomēr, ko nozīmē šī separācija, šis nošķīrums banku aktivitātēs, šai skaidrībai ir jābūt. Eiropas centrālā banka ir ieviesusi plašas kritērijas šim obligātajam nošķīrumam un arī izvērtējumu kritērijas. Vēl jau svarīgāk tas ir tāpēc, ka vairākas dalību valsts jau šobrīd īsteno vai vismaz gatavojas īstenot struktūrālas dabas reformas. Mēs ļoti augstu novērtējam komisijas ideju par likumdošanas akta pieņemšanu par struktūrālo nošķīrumu. Un e, komisija to ir apsolījusi sagatavot līdz šā gada beigām. Tas harmonizē situāciju Eiropas Savienībā. Un atbalstam arī Līkanena augsta līmeņa darba grupas citus ieteikumus. Tātad. Uh, jā, mēs atbalstam, un tomēr ir, tam ir jānotiek saskaņā ar konkrēto dalību valstu likumdošanu. Jūsu otrs jautājums, jums ir pilnīga taisnība. Monetārā politika jau nav panacēja, tā nevar paveikt un izdarīt visu. Uh, Monetārā politika nevar būt kā ielāps uz valdību negribēšanas kaut ko darīt. Monetārā politika nevar sakārtot to, ka bankām trūkst kapitāla un ka valdības aizņems pārāk daudz. Monetārā politika ir izdarījusi ļoti daudz un vienmēr un atkal atkārtoju, ka mēs esam gatavi rīkoties, mēs esam spējīgi rīkoties, bet mēs nevaram atrisināt citu institūciju institucionālās problēmas. Specifiski runājot par budžeta konsolidāciju, kad es teicu pirms tam, kad mēs redzējām šo progresu, pie tam mūsu makroekonomiskajos paredzējumos parādās šis teikums. Proti viens no šīs pakāpeniskās ekonomiskās atvesaļošanās motoriem ir mazāk fiskālā spiediena. Mazāk nekā mēs to vērojām pēdējos 20-15 mēnešos, bet lūdzu neatkāpsimies atpakaļ brīdī, kad bija augstāki aizņēmuma procenti valdībām un tā tālāk. E, jau Portugāles piemērā es to minēju kā vienu no risinājumiem priekšsēdētāju, un tagad EPP e Gejs Mičel, Mičels no EPP politiskās grupas. Jā, tiešām Vispirmām kārtām, dragie kungs, es eh, vēlētos pateikties par to, ko jūs esat darījis centrālās bankas labā, un eh, arī es jums vēlētos novērtēt priecīgu Ziemassvētkus. Jūs jau kaut ko teicāt par īriju un tomēr. Šajā valstī cilvēki ir ļoti daudz paveikuši bez demonstrācijām, viņu algas ir apcirptas, eh, pensijas apcirptas, uh, palielināti nodokļi. Un eh, tas, ka šobrīd 10 tūkstoši eiro ir garantētais noguldījums ikvienam bērnam un pieaugušajam. Mums ir nepieredzēti augsti ieguldījumi, trešo, trešo pušu ieguldījumi un ekonomiskās izaugsmas paredzējums ir labs. Un tomēr cilvēkiem ir jāsaprot, ka ir brīdis, kad vādzes lūst. Un 2014. Eh, gadam, ko jūs teiksiet īrijas iedzīvotājiem, ne tikai īrijas iedzīvotājiem šajā pirms svētku laikā? Kāda būtu, kāds būtu jūsu vērtējums un jūsu paredzējums vai zīlēšana nākotnē jaungada naktī? Paldies! Thank you. Paldies! Izvērtējot īriju, jā, jums ir pilnīga taisnība. Programmas īstenošana īrijā ir notikusi ārkārtīgi skrupulozi, un eh, tas ir ļāvis eh, varas iestādēm pabeigt patreizējās programmas izpildi ar ļoti veiksmīgiem rezultātiem. Raugoties uz rezultātiem, tomēr 14. gada budžetam mēs esam piesardzīgi. Visticamākais, ka mērķi tiks izpildīti, un tomēr esam piesardzīgi. IKP šobrīd ir 4,8% eh, apmēros pieaugumā, kas ir eh, mūsu paredzējumu 1, kas ir 5,5, eh, kas ir zem 5,5 un tomēr ir bank, īrijas banku sekretors joprojām nav sakārtots. Mēs vēlamies, lai banku sektorā tiktu pieņemti nekavējošies mēri. Īrijas um, izvērtējums ir ļāvis redzēt, ka uh, kapitāla iztrūkuma nav, un tas attiecas arī uz augsta riska, uh, augsta riska ieņēmumiem. Tāpēc uh, ir pilnīgi skaidrs, ka BSR izvērtējot stresa testus, un eh, arī SSM izvērtējums ir pozitīvs. Tā tad eh, īrijas pabeigšana, īrijas šās programmas pabeigšana pierāda, ka ir nepieciešami pasākumi, kas ir jāīsteno, un zāles ir rūktas. Manas pieminētajās jomās eh, īrijai ir izdevies sasniegt daudz. Jūs prasējāt, kādas tad būs dividendes, kāds būs sausais atlikums. Rezultāts būs tāds, ka pieaugs e, ekonomiskie rādītāji, samazināsies bezdarbs, un e, tas, ka valsts ir atguvusi cieņu pati savās acīs, izstājot, e, pabeidzot šo programmu, tas ir labi un tomēr šis koncepts darbosies tikai tad, ja tam tiešām būs reāls noankrojums pieaugošu darba vietu skaitā. Prieksēdētāji, paldies, Skinnerkungs tagad lūdzu. Un tomēr jūsu teiktajam, lasot starp rindiņām, īrija ir veiksmes stāsts. Un eh, jautājums, kā īri līdz tam ir nonākuši, ir cits. Klausījos jūsos, dragie kungs, par to, kādā veidā jūs runājāt par valstu obligācijām un arī varbūt uz tādu plašāku skatījumu par to, kas jūsu institūcijai būtu spēlējama. Jūs pārstāvat centrālo banku, jūs esat centrālā banka. Un manu kolēģi jautājumu par monetārismu un par Eiropas centrālās bankas filozofisko skatījumu uz vispārējo ekonomiku daļai jau to atbildi. Tas ir saistīts ar makroekonomiskajiem jautājumiem, bet uzraudzības loma. Jums ir trīs uzraudzības iestādes, kuras e, mēģina spēlēt lomu Eiropas sistēmisko risku padomē, un tā ir kopīga padoma, kur ir izveidota e, brīdī, kad tas ir bijis visvairāk nepieciešams. Vienkārši jau iepriekš mēs esam teikuši, ka um, mēs nevaram paredzēt notikumu gaitu, bet ir tādi notikumi, kur jau notiek, dažkārt tiek atbildīti malā un nerisināti. Tātad makro uzraudzības principi no ECB rom, lomas un šīs te Eiropas uzraudzības iestādes loma, kā jūs sadarbūsieties un kā mēs varam būt droši, ka jūs ņemsiet vērā to, ko šī padome jums ieteiks. Paldies! That, that is certainly a, a... Tas, eh, protams, ir ļoti svarīgs jautājums, ko valda ir arī skatījusi. Tas varbūt nav vēl paziņots, bet ir atrasts veids, kādā makro uzraudzības atbildība būs dialogā ar mikro atbildību SSM ietvaros. Tas nav viegli atrisināms jautājums, jo no vienas puses mēs vēlamies saglabāt šo skaidru nodalījumu starp monetāro politiku un uzraudzību, bet no otras puses prudenciāls uzraudzības ietvaros pastāv sinerģija zināšanās, ko abas puses var gūt saistībā ar specifiskām problēmām. Burbuļu identificēšana, ko darīt ar tādiem kādā veidā vispārēja monetārā politika var radīt šāds burbuļs un tā tālāk. Līdz ar to ir diezgan sarežģīts eh, risinājums, kur eh, valdē bija nepieciešams kādu laiku apspriest un formulēt. Un tas tiks darīt zināms vēl līdz gada beigām, bet tā ideja darīt tieši to, ko jūs ierosināt, respektīvi. Uh, spēt īstenot makroprudenciālu uzraudzību kopā ar mikroprudenciālu uzraudzību. Nevis, lai viens ietekmētu otru, bet apmainītos ar informāciju, ar situācijas smaguma novērtējumu un tā tālāk. Paldies! Paldies, turpin priekšsarētāji! Fabricio šeit neredzu, Astrid Loling, EPP vārdā. Lūdzu, Astrid. Jā, merci, monsieur le président. Paldies, priekšstādātājs. Paldies! Sākšu ar to, ka sacīšu, ka ne jau ECB prasīja šādu papildus pilnvaru piešķiršanu, bet jūs, likumdevēja, Eiropas parlaments un padome, bijāt tie, kas lēma, ka pareizākā vieta, kur novietot šo uzraudzības mehānismu, būtu Eiropas centrālā banka. Mūsu atbilde uz to varēja būt, un tāda arī bijusi līdz šim, palielināt atbildības un caurskatāmības standarts attiecībās ar Eiropas parlamentu vispirms un pret visiem pārējiem, tā skaitā padomu. Mēs esam pilnībā ņēmuši vērā parlamentu norādes. Vienīgais veids, kā uz ko tādu reaģēt, ir pieņemt augstākus atskaitīšanās standarts nekā tie mums parasti ir monetārai politikai. Un tas savā veidā ir arī mērķis starp institucionālam nolīgumam, kas mums ir noslēgts ar Eiropas parlamentu. Un tas ir bijis ļoti svarīgs solis, eh, par kuru es vēlos pateikties Eiropas parlamentam kopumā, ekonomikas lietu komitejai un tās priekšsarētājai atsevišķi. Paldies priekšsarētāji jums, jūsu darbiniekiem un eh, kolēģiem, kas ir darījuši visu iespējamo, lai panāktu šādu vienošanos. Jā, es tā ceru, es tā ceru. Priekšsarētājs Aldi, Aldi grupas vārda Ramons Remoza. Paldies, dragī kungs! Pa, divi pavisam īsi jautājumi. Vai jūs uzskatāt, ka tas ir savietojams ar banku savienību, iespēju dalību valstīm saglabāt veto, uh, veto, uh, Mm. lai uh, attiecībā uz banku noregulējumu. Otrs jautājums attiecībā uz ECB visaptverošo izvērtējumu. Mēs uzskatām, ka tās ir liels bažas, jo svarīgi parametri joprojām nav tikuši paziņot, piemēram, valsts parādu, rīcība valsts parādiem, sistemiskā riska apskatīšana, stresa testi, Protams, ka piecās minūtēs jūs nevarat sniegt pilnvērtīgu informāciju par to visu, bet vismaz, kad būs tie datumi, kad mēs uzzināsim to, kad, eh, te, kādā veidā tiks risināta valsts parādi un eh, šos banku noregulējumu. Skaidri paskaidrošu jautājums, eh, par kādām veto tiesībām jūs runājam? Eh, izskatās, ka jaunajā formulējumā dalību valstis vēlas saglabāt veto tiesības pret eh, Eiropas līmeņa lēmumu veikt bankas noregulējumu. Dragikums, man tas nav zināms. Varbūt, ka tas tā ir, bet es neesmu informēts par tādu eh, lietu, ka kaut kas tāds ir paredzēts. Man nav tādas informācijas. Bet, ja būtu, ja tā būtu, Ja da, dalību valstīm būtu šāda iespēja, nē, nu tā nevar būt. Es nedomāju, ka tas ir loģiski. Lai būtu veto tiesības paziņot, ka, ka nē, ne, nepiekrīt tam, ka bankai dzīvot nespējīgi. Veto jautājums varētu aktualizēties tad, Un tikai tādā gadījumā, ja ESM resursi tiktu izmantoti šajā noregulējuma situācijā. Šādā situācijā joprojām spēkā ir pašreizējais ESM līgums, kas katram dod veto tiesības, bet kopējā izvērtējumā par bankas dzīvotspēju Es, nu, vismaz neesmu informēts, ka tur ir tāds veto tiesības. Par otru lietu. Jums pilnīgi taisnība. Zinām, neskaidrība pastāv, bet mēs taču tikko sākām darbu. Mēs plānojam pātrināt uh, informācijas sniegšanu par aktīvu kvalitātes pārskatīšanas parametriem. Un jo ātrāk mēs to izdarīsim, jo labāk tas ir banku nozarei, regulātoriem un arī ECB. Uh, Neaizmirsīsim, ka kaut arī finanšu, respektīvi gala rezultāti eh, te, šiem stresa testiem būs pieejami nākamgad septembrī, oktobrī. Bet ja līdz tam būs kādi pasākumi, kas būs jāveic vai, nu, lai veiktu rekapitalizāciju, jeb arī jāpalīdz bankām, ja tiks noskaidrots, ka viņām pietrūkst nepieciešamais kapitāls, tad īpaši uzņēmumiem, kas tiek kotēti biržās, būtu nepieņemami gaidīt līdz oktobra beigām 14. gadā, pirms tas kļūst zināms. Ja ir nepieciešams veikt koriģējušas darbības, it īpaši uzņēmumiem, kas tiek kotēti biržā, tas ir jādara zināms tūlīt pat, jo tirgi ir jāinformē. Jā, tā tiešām ir. Pirmkārt, mēs eh, pātrināsim eh, savu komunikāciju, cik ātri vien iespējams. Otrakārt, tik tiešām tā ir. Gala rezultāti tiks paziņot širps tagad kaut kādā oktobrī, bet tas atbilst arī patiesībai, kā attiecībā uz konkrētiem gadījumiem, lai ko mēs arī noskaidrotu ja tirgus prasības prasīs tūlītēju informāciju, tad, protams, gadījumos, kad jāveic koriģējuši darbību, mēs to arī darīsim, sniegsim šo informāciju. Paldies! Sociāla demokrāta vārdā Baldīnīkums. Priekšsēdētāji kungs. Esmu šeit parlamentā tikai kopš 1. jūlijas, no nu, 1. jūlijas esmu no Horvātijas. Bieži vien debatējot, bieži vien tiek minēts piemērs eh, tieši Eiropas centrālā banka un eh, tās paveiktais darbs. Es vēlos apsveikt jūs ar darbības rezultātiem, bet es vēlos uzdot arī jautājumu. Īrijas gadījums, ļoti pozitīvs gadījums. Tas mums varbūt liek domāt, ka ir vieglāks veids, kā iziet no ekonomikas krīzes mazākās valstīs, kurās ekonomika ir mazāka. Un nav tik liela kā citās lielās ekonomikas, piemēram, Eiropas dienvidos. Manā pārstāvētajā reģionā mums ir vairākas valstis, sešas, kas šogad ir uzrādījuši izaugsmi tomēr neviena no šīm valstīm nav, ekono, nav Eiropas Savienība. Slovenijā, Horvātijā toties ir nopietnas problēmas, banku problēmas Slovenijā, ekonomikas problēmas. Četrus ceturkšņus ilgstoši IKP kritums Horvātijā un divas valstis, kas varbūt ir attīstītākas no ekonomikas viedokļi, bet iziet cauri šobrīd ļoti nopietnai krīzei. Varbūt jūs varētu kaut ko pateikt par šo tematu, par šo ekonomikas aspektu, vai arī varat pievienoties manam, eh, skepti, manam pieticīgajam optimismam, ka šādām mazām valstīm ir vieglāk nostāties uz izaugsmu ceļu, kā to darīja īrija, un kaut ko pateikt arī par Slovenijas nākotni. That's, uh... Es atvainu, tā tad. Eh, es domāju, ka šāds piesardzīgs optimisms eh, ir atbalstāms skatoties uz īrijas piemēru. Šeit varam runāt ne tikai par īrijas piemēru, bet arī Portugāls un eh, Spānijas piemēru, kas ir daudz lielāka valsts un kāds progress tur ir sasniegts. Mums ir tikai jāpaskatās uz to, kāda situācija pirms gada, pusotra un tās izmaiņas, kas ir notikušas, ir dramatisks, pie tam pozitīvā apmērā. Grieķija vēl viens pozitīvs piemērs. Neatkarīgā no, ne, neatkarībā no valsts izmēriem, ja tiek īstenot pareizā politika, tad krīzes pārvarēšana notiek. Šīs valsts var to izdarīt. Viņas var pārvarēt šo sarežģīto upi un ieguvums, kas līdz ar to tiek gūts, to mēs redzam visās pieminētās valstīs, ir augstāka izaugsme un vairāk darba vietu. Bet ir jābūt apņēmībai labot vājās vietas šo valstu ekonomikā, kas noveda pie šīs nelīdzsvarotības. Paldies! Paldies! Neredz vairs nevienu šeit no tiem, kas bija sarakstā. Mums vēl ir pāris minūtes, varbūt vēl kāds, kurš vēlas uzdot vēl vienu jautājumu. Es jau zināju, Werner, ka uz tevi var paļauties. Lūdzu, Langē kungs. Man ir vēl jautājums priekšsēdētājām. Stresa testi. Jūs jau par to pieminējāt e, Eiropas banku uzraudzības kontekstā. Man ir līdz ar to šāds jautājums. Tā kā Bāzels komiteja nevarēja izskatīt riska izvērtējumu, visi tagad veras e, uz ECB kā tad ECB rīkosies ar valsts parāda zīmēm banko aktīvos, vai kā jūs vērtēsiet varbūt valdības vai to, ka daudzās programmās ir paredzētu banku un valstu atdalīšana, ja mēs tā varētu teikt, bet šobrīd realitātē es neko tādu neredzu. Jā, yeah. there are, there are two different issues. Viens ir izvērtēt valsts obligācijas attiecībā uz riskiem, kas, ir, kas ar tiem saistīti, un piešķirt atšķirīgu risku nozīmi dažādajām valsts obligācijām. Šī lieta ir jāapspriež globāli Bāzeles komitejas ietvaros. Tā kā nevar paredzēt uh, vienu veidu attieksmi pret Eiropas obligācijām, citu attieksmi pret eh, Japānas, apvienotās karalīs vai SSV obligācijām. Pasaulē šī attieksme nav atšķirīga. Citādi, ja mēs tomēr tā darītu, tad eiro banku obligācijas būtu eh, nelabvēlīgā situācijā salīdzinājumā ar Japānas, apvienotās karalistes vai ASV bankām obligācijām. Tā tad ir šis jautājums jāuztur globālā formā, proti Bāzēlas komitejā. Taču tas nenozīmē, ka mēs valstu, jeb ja, valdību obligācijas nepārbaudām mūsu stresa testos. Tad, kad mēs īstenojam stresa testus, tad e, šīs obligācijas mēs skatām kā jebkur citu veidu aktīvus, kas piedara bankām, tātad e, arī tie tiek skatīti, tā, jo to noteikumu, mm, to noteikumu ietvaros, kurus mēs noteiksim Eiropas bankas māku iestādē. Tātad ir divas lietas. Konkrēti uh, riski, kas saistīti ar katru banku un valdības obligācijām, un cita lieta ir šāda. Cik eh, lielā mērā uh, eh, valdību obligācijas, kas ir to banku ietvaros, uh, kas pieder tām bankām, kas ir Eirozonā, reaģē stresa situācijās. Paldies, ar priekšsēdētā Geju. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Draga kungs. Eiropas centrālās bankas un Eiropas komisijas kopīgi sagatavotais dokuments par piekļuvu finansējumam attiecībā uz maziem vidiem uzņēmumiem ataino tādu ainu, kas nav īpaši iedvesmojoši. Vai jūs domājat par ilgtermiņa pārfinansēšanas operāciju otro posmu un ko tas nozīmēs maziem vidējiem uzņēmumiem? Paldies. Rakīkums. Pašreizējā situācijā bankas patiesībā atmaksā savus ilgtermiņu pārfinansēšanu operāciju noteikumus. Tad mums būtu jāatgriežas jautājums, kāpēc bankas neaizdod maziem vidiem uzņēmumiem? Un būtībā tam ir trīs apsvērumi. Pirmkārt, trūkst finansējumu. Un mēs šo jautājumu bijām risinājuši pirms diviem gadiem ar ilgtermiņu pārfinansēšanas operāciju. Tagad šīs bankas to pārmaksā atpakaļ. Tātad eh, no pirmā acu uzmetuma nešķiet, ka finansējuma trūkums ir galvenais apsvērums, kāpēc bankas nesniedz aizdevumus maziem vidējiem uzņēmumiem. Turklāt bankas arī ir emitējušas obligācijas. Un man jāsaka, ka depozīti neizšķirošajās Eiropas valstīs ir uh, palielinājušies. Tātad finansējuma trūkums nešķiet galvenais apsvērums. Tad ir otrs iemesls - kapitāla trūkums mēs secināsim, vai tā ir vai nav ar mūsiem aktīvu kvalitātes novērtējumiem. Neaizmirsīsim, ka laikā starp 2008. gadu un šobrīd, tātad runa par 2008., 9. un 2012. gada beigām, ja nemaldos, saka Tragīkums, vairāk par pus triljonu eiro ir ielikti bankas kapitāla ietvaros. Apmēram pus no tā bija valsts uh, līdzekļi un uh, puse bija privātie līdzekļi. Vairākas banku iestādes pat pēdējo 4, 5, 6 mēnešu laikā ir pastāvīgi palielinājušas kapitālu. Tas katrā ziņā ir pozitīvi vērtējums. Tā tad es nevaru sacīt. Te mēs runājam cits starpā par vidiem rādītēm. Jāņem vērā, ka ir tūkstošiem banku, kuru situācija ir pavisam atšķirīga. Tad tā ir liela atšķirība, vai tā ir lielā banka vai mazāka banka. Mēs nezinām, ko tieši šis vidējais rādītājs ataino. Mums tas vēl sīkāk ir jāpapētī. Kapitāla trūkums varētu būt eh, šķēršļis zinām kategoriju bankām, kaut arī kopumā mēs tā varētu arī nesecināt. Tātad mums tas ir sīkāk jāpapētī. Taču trešais iemesls ir izvairīšanās no riska. Bankas neaizdod, tāpēc, ka tās baidās, ka viņu klienti neatmaksās aizdevumu. Un klienti neatmaksās, tāpēc, ka nav klienti, kuriem savukārt saražotais vai šo mazo video uzņēmumu pakalpojums varētu tikt pārdots. Un šis bija pirmais iemesls mēs uzdevām jautājumu mazajiem vidiem uzņēmumiem par to, kāds ir lielākais šķērs, kāpēc jūs nenodarbojaties ar uzņēmē darbību. Un atbild bija tāda klientu trūkums un kredītu trūkums bija tikai otrajā vietā. Tagad situācija ir uzlabojusies, mēs redzēsim, ka kredīts nodrošinās izaugsmi nākotnē, to mēs drīz secināsim, un patiesībā arī banku izvairīšanās no eh, riska, neaizdodot līdzekļus, arī samazināsies. Tāda ir mana <laughs> atbilde, bet es jūtu spiedienu no jūsu puses. Priekšsēdētāji saka, jūs to jūtat tikai tāpēc vien, ka vēl vienu vēl vienam deputātam gribu dot vārdu. Silvija, lūdzu. Paldies, Šāram, paldies ECB priekšsēdētājiem. Vēl viens jautājums no manas puses. Jūs atbildējāt ļoti pārliecinoši šodien uz jautājumiem par izēju. Iziešana no Eirozonas, izstāšanos no Eirozonas. Es gribu jums paust manas lielās bāžas par savstarpēju uzticēšanos Eiropā un par lielo aizu, kas paplašinās starp ziemeļiem un dienvidu valstīm par spīt visām reformām un pieņemtajiem tiesību aktiem, ko mēs kā iestādes varam darīt, lai izvairītos no šīs aizas tālākas paplašināšanās. Es uzskatu, ka tas tiešām ir jūsu mandāta ietvaros, tas, tas ir jūsu pilnvaras, jo uh, valūta saistīta ar uzticēšanos un mums jāskatās, lai uh, tas valūtas ietekme nebūtu pretēji tam, ko mēs vēlamies. Paldies! Atbildi. Es domāju, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, tāpēc, ka uzticēšanās ir jebkāda mūsu iespējama īstenojumā progresa pamatā. Runiet par progresu Eiropas pārvaldības līmenī. Uzdosim sev jautājumu, kā tad uzticēšanās pagājas. Uzticēšanās pagājas tāpēc, ka cilvēkiem radās iespējas, ka vainu noteikumi netika ievēroti, ir runa par fiskālo disciplīnu, stabilitātes uz izaugsmes paktu, kas vispār 2000. gadu sākumā tika aizmirst. Vai arī cilvēkiem bija iespējas, ka struktūrāls reformas netika īstenotas, ja neskait pāris valstīs. Tātad labākais veids uzticības atjaunošanai ir uh, panākt to noteikumu ievērošanu, apjaust, kā ekonomiskās politikas vienā valstī ietekmē arī situācijas citās valstīs. Tas, kas grauj uzticēšanos, ir vienaudzību par nacionāliem lēmumiem, par nacionālām politikām, neapzinoties, ka tie ietekmē arī citus. Šādu seku ignorēšana, tas tiešām mazina uzticēšanos. Un beigās ir jāpieņem pareizās politikas, lai nodrošinātu, ka valstis var stāvēt pašas uz savām kājām. Un mēs jau sacījām vairākas reizes nevar pastāvēt sabied, eh, savienība, kurā ir pastāvīgie kreditori, pastāvīgie parādnieki. Valstīm ir jāpierāda, ka vismaz reiz savā mūžā tās var būt eh, kredīts sniedzējs, nevis tikai parādnieks. Šādā veidā tad var atjaunot uzticēšanās. Paldies! Īsā atbildes saka priekšsēdētāji līdz ar to var dot vārdu arī Permačē Berešsē. Paldies! Priekšsēdētāji. esam paveikuši daudz. Finanšu ministri, valsts valdība vadītāja, Eiropas parlaments no šī sasaukuma beigām visi ir strādājuši, lai saglabātu tirgus stabilitāti. Tas attiec, protams, arī uz uzticēšanos, taču ir viens kritiskais punkts, kas attiec uz ekonomikas finansēšanu. Jūs to pieminējat ar saistībā ar maziem vidiem uzņēmumiem un galvenokārt. Barņiekungs ir uz galdu uzlicis dokumentu, kur perspektīvā tiek skatītas investīcijas ilgtermiņā. Eh, Vācijā ir institūcija DIF, kas uzskata, ka 75 miljārda eiro gadā būs nepieciešama, lai finansētu nepieciešamās investīcijas. Kā to visu var saskaņot? Un eh, kāds var būt monetārās ekonomikas finan, eh, ieguldījums ilgtermiņa ekonomikas finansēšanai? ņemot vērā, ka daudz jau tiesību aktu ir pieņemta un e, zinot, ka tā ietekme arī var būt lielāka vai mazāka. Paldies. Well, the... inflāciju un deflāciju. Tagad mēs redzam, inflācijas uh, likme ir mazāka par 2% nu jau ilgāku laiku. Mēs vēlamies, lai mūsu monetārā politika būs stabilitātes nodrošinātā. Mēs jau esam izstrādājuši vadlīnijas, lai aizdevumu likmes uh, būtu ieturēts. Novembrī mēs jau esam samazinājuši likmes. Uh, Mēs turpināsim novērot situāciju, jo, kā jau agrāk sacīja, mēs ļoti labi apzināmies, kāda ir saistīta ar tik zemu inflāciju. Mēs esam gatavi darboties ar visiem mūsu rīcībā esošiem instrumentiem, un mēs arī spējam rīkoties. Es domāju, tas ir lielākais monetārās politikas iespējamais ieguldījums. Paldies! Okay, Paldies, tāpēc priekšsēdētāji! Līdz ar to esam noslēguši šo darba kārtības sadaļu. Es zinu, kad būsiet nākošais mūsu viesis. Tad eh, tas jau arī būs pavisam drīz. Mēs jau varam sākt, sākt ilgoties. Pēc šī brīža man saka, tas notiks 3. martā, jau ir paredzēta šī tikšanās reize. Ja kas to nezināja, tad tagad to uzzina Bernard Lūdzu. Eh, Atļaujiet man vēl noslēgumā piezīmi par darba kārtību izteikt. Ceturtdien no rīta plenāru sēdē uh, praktiski tukšās rindās izskatījām eh, gada pārskatu par 12. gadu. Tas tiešām bija kauns parlamentam. Priekšsēdētājai ieteikums uzrakstiet parlamentu priekšsēdētājam Martinam Šulcam, kā tāpat kā citos svarīgos pasākumos nerīkot vienlaicīgi komitijas sēdes, trialogu sanāksmes un tā tālāk. Vienkārši neļaut to. Es aicinu priekšsarētāju nodot šo informāciju parlamentu priekšsarētājiem. Indeed, I've already had... Jā, saka Šanbola, man jau notika sarunas ar uh, priekšsarētāju Šulcu, un mums pagājušajā nedēļā bija nemazums problēma galvenokārt tāpēc, ka bija nemazums trialogu, kas norisinājās ne tikai šai komitejai, bet arī citās komitejas. Uh, Mēs zinām, ka mēs vēlamies panākt banku atvesaļošanas eh, plānu direktīvu un tā tālāk. Un eh, tā tiešām liela problēma, Bernē. Es gribu atgādināt, ka otrdien mums bija programma līdz pusdivpadsmitiem un pēc tam balsošana. Pieci, pieci pār vienpadsmitiem, tātad pirms. Uh, pa, 55 pirms paredzētām beigām mēs jau visu bijām izdiskutējuši un bija darbs jābeidz. Es domāju, šāda plānošana vienkārši katastrofāla. Um, I, I cannot... Es nevaru iesaistīties debatēs par plenāru sēdi. Mums tagad ir kas cits darāms. Esmu droši, ka šo jautājumu skatīt koordinātoru sanāksmi. Tad man jānodod vadības groši Pablo. Uh, viņš vadīs atlikušo sanāksmes daļu šodien. Un arī mums jāpalaiž Eiropas atrādes.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 likumu izpildes eh, savienojums. Un tad mēs arī izvirzām mērķi Eiropas monetārā savienība kā vienots kopums, un tad vēl ir zinām trūkumi. Šai ziņā ziņojums ataino šos trīs, četrus lielos blokus ilgtermiņa investīciju, vidējo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem nodokļu sistēmas vienkāršošanu, protekcionistisko tendenšu, kurā novērojam dažādās dalībvalstīs novēršanu. Mums ir jārod risinājums ekonomikam. Iekšējais darba tirgus ar, arī paredz daudz reformas, jāveicina mobilitāte dalībvalstu ietvaros un, protams, tas viss beigās novedīs pie tādas situācijas, kad kāds ar samazināsim ie, iekšējo nevienlīdzību, nelīdzsvaru līdzsvaru trūkumu, kas valda Eiropas Savienībā vēl ar vienu. Daži komentāri par pārādu samazināšanu ne tikai uh, valsts līmenī, bet arī privātajā sektorā. Tas uh, arī smagi ietekmē ekonomisko izaugsmu, un te ir daži pasākumi vēl izvēršana. Un beigās mēs arī aicinām veicināt diskusijas par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, un tad arī gribam stiprināt demokrātisko atbildību arī šis aspekts ir iesaistīts, iekļauts šai ziņā. Tad mēs neiesaistāmies diskusijās, par to mēs eh, vienojamies jau pirmajā koordinatoru sanāksmē par pielikumu, par eh, tātad te mums ir visam skaidrs eh, Eiropas parlamenta nostāja atainojums. Esmu gatavs uzklausīt deputātu komentāru komentārus vai jautājumus un ņemsim to vērā mūsu deputēs. Paldies! Paldies! Es kā ēnu referents esmu no EPP politiskās grupas puses un es vēlējos uzteikt lielisko darbu, ko jūs, ko jūs koordinējāt. Paldies Bakarkungam! Jūs jau uzsvērāt, kā prioritātes tā arī bāžas, ar kurām mums būs jāstrādā tuvākajos mēnešos. Un vēl bez jūsu teiktā gribētu uzsvērt, gribētu tiešām pieminēt to, cik ārkārtīgi svarīgs ir tas, ka šobrīd šķiet mēs redzam gaismu tuneļa galā. Tas ir ārkārtīgi svarīgi un tas ir uzsvērts šajā ziņojumā. Tiešām uzskatu, ka ir parādījušies vairāki pozitīvi signāli. Un eh, iespējams, ka nākamo gadu mēs gan sagaidīsim, gan arī pavadīsim optimā, optimistiskākā gaisotnē. Ekonomiskās situācijas konsolidācija ir ārkārtīgi svarīga. Un eh, patiesībā domāju, ka ekonomiskā konsolidācija nākamgad būs pats pats būtiskākais. Neaizmirsīsim arī MVU. Protams, eh, Par SM, par eh, MVU runājot, eh, noteikti tiem ir jānodrošina tāda pati pieeja kredītiem kā citiem lielie, lielākiem uzņēmumiem Eirozonā. Patiesībā ar MVU interesantais ir tas, ka viņu finansējums neatkarīgi no atrašanās valsts ir atkarīgs no eirozonu stabilitātes un veselīguma pakāpes. Ir svarīgi runāt par šiem jautājumiem, jo viss eh, svarīgākais un laiks rādīs ir tas, kādā veidā tiks īstenot šie pasākumi un ko darīs EBI, kādā veidā viņi nāks klajā ar priekšlikumiem par MVU finansējumu, kas vēlēsies darīt ko vairāk MVU situācijas sakārtošanai, un es domāju, ka EBI ir jādara vairāk. Cits ārkārtīgi svarīgs apstākļus ir eh, cīņa pret bezdarbu, īpaši jauniešu bezdarbu. Arī to vajadzētu izvirzīt kā prioritāti šajās eh, gan diskusijās, gan arī plānojumā. Esmu pārliecināts, ka finansējums, kas ir paredzēts eh, jauniešu bezdarba novēršanai, šim finansējumam ir jāiena, jānokļūst līdz dalību valstīm pēc iespējas ātrāk. Mēs nevaram gaidīt ne sekundi, mēs nevaram ļaut miljoniem un vēlreiz miljoniem jauniešu vienkārši slīgt bezdarba ķetnās. Ikvienai institūcijai, kā komisijai, tā arī citām ir jādara viss, kas to spēkos, lai rastu risinājums, praktiski pielietojums risinājums. Viens no būtiskākajiem pilāriem ir tā saucamā jauniešu garantija, Un šai jauniešu garantija atvērā, atvēlētais finansējums nedrīkst būt tikai īstermiņa risinājums. Tagad par valdību darāmo. Piekrītu, ka SSR ieviešana ir viens no koordinācijas būtiskākajiem aspektiem un ekonomiskā plānošana dalību valstīs, īpaši tajās dalību valstīs, kuras mēģina situāciju salīdzsvarot, ir ļoti svarīga. Tātad eh, vēlreiz vēlētos uzsvērt svarīgākos aspektus. Svarīgākos aspektus no manis kā ēnu referentu puses, bet tagad došu vārdu nākamajam runātājam. Paldies, Pablo. Mē, Pablo, mēģināšu būt uzticams teksta Podimatas kundzes mums stāsta, ka e, ir iespējams e, izvērst diskusijas par ziņojumu. Eiropas parlamenta ziņojums, par kur tiks balsots, ir e, paredzēts kā skaļu vēstījumu nosūtītāts. Mums, ar mums nereitinās ne demokrātiskā procesa ietveros, ne vadlīniju ietveros. Uh, referenta doma centieni bijuši labvēlīgi, taču eh, te tajā tomēr neatainojas prasīja pēc demokrātiska procesa, kopienas metodas plašāks iz, izmantošanas un tādu programmu izmantošanu, kas veicina izaugsmu. Konsultācijas programma ir jāsaskaņo ar Eiropas 2020 mērķiem. Mums ir jāuzlabo Eiropas parlamenta loma, Eiropas pusgada ietvaros. Reformas programmas ir jāpamato ar konverģences vadlīniju programmu. Podimatā kundze vēršas pret kontraktualizēšanas mehānismu. Viņi uzskata, ka mums nav nepieciešama ekspost pārbauda, lai uzlabotu komisijas darbu. republikas locekļi. Par to bija balsos arī Ferreira Zimana. Runājot par ekonomikas politiku, budžeta konsolidēšanu, kas iestājas par um, izaugsmu vairs nav vēlms līmenī vien, ir jāsaskaņo viss darbība ar Eiropas 2020 mērķiem ir jāpieliek punkts dubultiem standartiem un uh, īpašu attieksmi Eiropas Savienības puses pret tām valstīm, kas saskars ar lielām ekonomiskām problēmām. Sociālā pielāgojuma programmām arī jāpaturmas uz sociālo taisnīgumu. Eiropas Savienība ir vispirms eh, jārūpēs par to, lai eh, visi reformu, viss reformas loks tiktu vienāds sadalīts un jāparedz arī pašu pasākumu šī mērķa sasniegšanai. Mums ir nepieciešama politika pret uh, nodokļu nemaksātājiem, kā to paredz arī Kivā ziņojums. Jānosaka eh, objektīvi taustāmi mērķi. Un, protams, ir jāvērst pret eh, nodokļu paradīzēm. Igada izaugsmes Es atvainojos, saka runātājs, īsti nesaprotu, kas te ir domāts. Budžeta konsultācija ir, ir jāizvērš um, ilgākā laika posmā, lai ļautu viņiem pielāgoties. Jā, vērš pret priekšsēdētājs zaļo vārdā nevienu neredzu, tad tālāk ECR vārdā ēnu referents Epings, Epinkungs, taču es saprotu, ka Seča kungs viņu aizstāv. Uh, exactly, Mr. Mr. Chairman, Mr. Prieksēdētāja kungs. Epinkungam bija jāpaliek Amerikas Savienotajās valstīs, un viņš uh, lūdza, vai es nevaru nolasīt viņa sakāmo. Un e, pārskrienot pāri ar acīm, viņš ir uzsvērs astoņus vai deviņus punktus, kurus mēs varētu sadalīt divās daļās. Pirmā daļa. Referen Ēnu referents atbalsta referenta teikto, un es nolasīšu, ko Hepinga kungs ir vēlējies pateikt. Vispirms viņš vēlētos e, pateikties referentam par ļoti konstruktīvo pieeju šā ziņojuma sagatavošanā. Uh, balstoties uz kopīguma un uz vienotības punktu meklēšanu un nevis koncentrēt uzmanību uz atšķirīgo. Debakar kunga ziņojumā uzsvērts ir tas, ka krīze Eiropā vēl nav beigusies un ka ir ārkārtīgi svarīgi turpināt eh, īstenot fiskālo konsolidāciju, kas savukārt veicinātu ekonomisko izaugsmi. Mēs eh, lielā mērā atbalstam investīcijas eh, zinātnē, izpētē un izglītībā, jo mēs uzskatām, ka sociālās un veselības sistēmas modernizācija, kā arī efektīvāks publiskais sektors, to sakārtošana nesīs savus augļus. Vēl bez tam atbalsts MVU un MVU labāka kredīta pieejamība, Tam ir jābūt vienam no būtiskākajiem uzsvariem, ja mēs vēlamies atdzīvināt ekonomiku un izveidot eh, tādu ekonomisko izaugsmu, kas tiešām varētu stāties pretim nākotnes izaicinājumiem. Tas ir būtiskākais, ko vēlējāmies pateikt eh, debakar kunga ziņojuma priekšlikumam. Otra prioritāšu grupa. Pirmkārt, finansiāla palīdzība dažām dalību valstīm To vajadzētu izskatīt kopienas līmenī. Vēl bez tam mēs neuzskatām, ka EMU pabeigšana ir pareizais ceļš, vismaz patreizajā brīdī ne, jo ir tik ārkārtīgi daudz jautājumu, kas nav atrisināti patreizējo projektu ietvaros, un to vajadzētu sakārtot pirms mēs vēlamies izveidot pilnīgu monetāro savienību. Un visbeidzot, Hepinkungs vēlētos uzsvērt arī to, ka Eiropas semestris, kurā parādās ekonomiskās izaugsmas izvērtējums, tas ir saistīts ar budžeta izvērtējumu, un tas nav politisku saukļu dokuments. Un noteikti vajadzētu izvērtēt eh, ekonomisko savienību arī savādāk, un tas ir Hepinkunga teiktais. Paldies, prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, goja grupas vārdā neredz nevienu runāt gribētāju. Līdz ar to dod vārdu pārējiem runāt gribētājiem. Vispirms Lulings kundze. Euh, merci, merci, monsieur le président. ražošana at, atkarībā no darba ražīguma. Jā, skaidrs, ka ekonomika jāpadara konkurētspējīga, jāvirzās uz izaugsmi. Neviens, protams, par to neiebilst. Taču neviens nevar arī pret to domu, ka jāsamazina parāda apjoms. Taču septītajā punktā ir sacīts pauž atzinību tām dalībvalstu pārvaldes iestādēm, kas ir veiksmīgi īstenošas korekciju programmas. Par kurām dalībvalstīm īsti runa, kuras dalībvalstis tiek uzteiktas, tas man interesētu. Jo es esmu no valsts, kurā Eiropas semestra ietvaros runā par tām pašām rekomendācijām jau gadu gaitā, ka lūk rekomendācijas nav ievērotas, taču pēc padomes nekas nenotiek. Izskan tikai komisijas rekomendācijas, un tad izskatās, ka valdībām ir pilnīgi par to nospļauties. Un tad tikai mums atkal atgādina tās pašas rekomendācijas. 15. punktā arī sacīts, ka ir jāsamazina nodokļi un sociālā nodrošinājuma iemaksa. Jūs zināt, ka dažos reģionos ir finansējuma problēmas. Es nesaskatu, kā manā valstī, piemēram, varētu samazināt sociālā nodrošinājuma iemaksas. Es nezinu, kā tas reāli būtu īstenojams, jo mēs drīzāk uzskatām, ka šīs sociālā nodrošinājuma iemaksas ir jāpalielina, lai nodrošinātu gan finansējumu pensijām Un 13. punktā, te es pilnīgi piekrītu jums, tas te ļoti labi ir pateikts, taču 15. punktā jūs atkal runājat par eh, nodokļu slogu, kas eh, ir uz darba spēku, taču būtu lūk jāpārliek šis sloks uz patēriņu. Paaugstinot atbal jūs 19. punktā runājat par to, ka jāizveido labi funkcionējošs iekšējs darba tirgus un pozitīva pieeja imigrācijai. Es negribu kaut kādu modernu imigrāciju. Katrs ar to saprot kaut ko citu. Ko jūs saucat par modernu iekš, darba tirgu? Ko jūs ar to saprotat? uzdot jautājumu par 28. punktu. Tur jūs paužat bažas, ka tikai divas dalībvalstis ir sasniegušas savus vidējā termiņa mērķus, grib zināt, kuras dalībvalstis tās ir, un tad vēl pēdējais komentārs no manas puses attiecībā uz 9. punktu. Tur jūs apgalvojat, ka Eiropas pusgads nekādā veidā nedrīkst apdraudēt Eiropas parlamenta un valstu parlamentu prerogatīvas. Un jūs uzsver to, ka būtu jāskaidri jānodala Eiropas Savienības un valstu kompetences. Taču, ja jūs sakāt, ka mēs neko patiesībā nevaram panākt, ja gadiem ilgi kāda dalībvalsts neizpilda Eiropas pusgada rekomendācijas, tad dalībvalstis šajā tekstā izlas to, ka tās tāpat var turpināt tādā pašā garā arī, arī nākotnē. Tām tā tad nav pienākuma izpildīt rekomendācijas. Jo manā valstī, piemēram, parlaments analizējot rekomendācijas, pat Ministri saka, šīs rekomendācijas uh, uz mums neatiec. Parlaments saka, mums kārtējo reizi rekomendē to pašu lietu. Un uh, trīs gadus mēs nesaprotam, ka rekomendācijas, kas atkārtojas trīs gadu laikā, liecina par to, ka nekāds progress nav panākts šo trīs gadu laikā. Tātad es aicinātu izteiksmi daudz skaidrāku un um, izvairīties no tādu formulējumu, ka dalībvalstu parlamentu uzskatītu, ka tās varētu vienkārši nošķelties par eh, Eiropas uh, pusgada rekomendācijām. Es atvainojos par saviem izteikumiem, saku Līgas kundze. Priekšsēdētājs dod vārdu Beres kundzei, kas ir nodarbinātības komitejas priekšsēdētāja. Kā jūs zināt, viņi ir arī izstrādāja ziņojumu par šo tēmu. Jā, paldies. Te es neizpa, ne, šai komitejai, starp citu, ir piederīgs arī šī ziņojuma autors. Mēs jau esam izsētājuši ziņojumu. Uh, Seržio Guterres pietu to ir izstrādājis. Runājot par Filipa de Bakir ziņojumu, te es gribētu nākt klajā ar, ar četriem komentāriem. Pirmkārt vēlos viņu uzteikt par viņu 30. punktu. Manā skatījumā tas ir ļoti svarīgs punkts, jo tur ir pausa nostāja, ka nacionāliem parlamentiem ir jāņem vērā Eiropas parlamenta nostāja. Taču, ja mēs vēlamies šo vēstījumu saglabāt, tad tas ir jāstiprina, ņemot vērā uh, situācija, kāda ir padomē, proti vienotais risinājums, kas situācija šis vēstījums ir jāpapildina ar ekofina neseno darbu rezultātu. Runājot par 21. pāntu, kur ir minēts par īgada izvērtējumiem, man šķiet, ka te ir zinām pretruna. Jo jūs sakāt, ka e, īgada izaugsmes e, ziņojumi nav gan detalizēti, taču e, jūs eh, savā ziņojumā konkrēti neuzskatāt, par ko runa. Un es gribētu šeit iejaukties kā Eiropas parlamenta deputāti. Patiesībā šīs debatas pat labāk interesē pavisam nedaudz. Un es vairāk interesē, kāda būs, eh, kāds būs turpmākās vienošanās. Daži kolēģi iestājas par konverģentu. Nu, man te nav nekāda. Uh, gaidām uzvaru, ja mēs uh, ik minūti sēžamies cita sirga cita zirga mugulā, mugura. Eiro, Eirozonas pārvaldības kontekstā ikgada izaugsmes ziņojums ir pienācīgs brīdis organizēt demokrātiskas debates. Un parlamentam ir šai lietā jārīkojas tā, kā pilnvērtīgam likumdevējam. Tātad mums gada izaugsmes pētījums ir jāskata kā gandrīz normatīvs dokuments, un līdz ar to ir jāpieliek klāt šis pielikums, kur mēs paši skaidri norādām uz rekomendācijām dalībvalstīm. Un te parādās uh, pretruna un lai kādas būtu jūsu skaidrums, kāpēc šāda pielikuma nav, es to redzu kā pretrunu, kāpēc izvērtējumā skaidri nav izklāstīta Eiropas parlamenta nostāja. Trešais novērums no manas puses - līdzsvars, kādu vēlamies panākt šeit tekstā, proti starp struktūrālajām reformām un eh, nepieciešamībām, vajadzībām ekonomikai man ir iespējas, ka valsts un privāto ieguldījumu trūkumu situācija un e, šie trūkumi nav identificēti izaugsmas pētījumā, nav identificēti arī šai dokumentā. Divu Vācijas institūts e, pētot e, valsts investīcijas Vācijā savu darbu ir paveicis, bet Francija arī šādas diskusijas norisinās par struktūrālajiem struktūrāliem reformām. Nav teiks, ka tās uh, veicinās investīcijas. Var izvērst šādas reformas un paralēli veicināt investīcijas. Tātad abas problēmas ir jāskata atsevišķi. Un tad nobeigumā runājot par nodokļu slogu. Eiropas komisija, kā mēs zinām, dažkārt ir visnotaļ bailīgi noskaņota, nākot klājā ar ierosinājumiem nodokļu politikas jomā. Bet dažās dalībvalstīs eh, līdzsvars starp eh, darba aplikšana ar nodokļiem, patēriņa aplikšana nodokļiem un vides nodokļiem veicina izaugsmi. Tas mums netraucē panākt vienošanos ar Hulīngas kundzi. Es domāju, ka nodokļu pārlikšana no darba uz e, PVN apjomu nav vēlama. Es domāju, ka darba aplikšana ar nodokli šis temats ir jāskata Eiropas līmenī, taču to nevar darīt tikai pārliekot nodokli uz patēriņu. investīcijas mums novedīs pie debatēm, kas atkārtosies, mums te jau pirms diviem gadiem tādas bijušas. Tā šo debašu sekas netika ņemtas vērā. SVF eh, sāka diskusijas par eh, reizinātājiem eh, budžeta samazinājuma apstākļos. Šo jautājumu eksperti labi atainojuši un Eiropas komisija skaidrs negrib gūt mācības no uh, šiem secinājumiem. Bet mēs, kā Eiropas parlaments, kā to varat darīt? Lielas paldies, Bērēs kundze, paldies, ka paskaidroju, ka jūs nerunājat tikai kā uh, nodarbinātības komitejas priekšstādātāji. Reporter. Un visbeidzot dodu vārdu Debakar kungam, vārds pēdējam. Paldies uh, visiem kolēģiem, kur izteica savus komentārus. Tiešām paldies par to, kur, par Tiešām paldies tiem, kur izteicās par šo ziņojumu. Un eh, varbūt atbildēšu šeit izskanējušajiem komentāriem. Podimatas kundzes nolasītajam teiktajam vēlētos pateikt, ka mums ir nepieciešams tiešām sīkāks paskaidrojums par šo ziņojumu. Un tad eh, varbūt nākotnē mēs varēsim tekstu pārstrādāt tā, lai tas būtu skaidrāk. Un tomēr domāju, ka šim jautājumam ir jābūt arī turpmāk mana ziņojuma stūrakmenim. Cits jautājums. Jā, mēs šeit dzirdējām dažādu politisko grupu viedokļus. Debats mums jau ir bijušas šādas dabas divas, trīs reizes, un katru reizi atkārtojas viens un tas pats. Vai tiešām mēs ticam, ka Eiropas institūciju īstenotās un varbūt uzspiestās dalību valstīm programmas uh, lai dalību valsts tiešām nodrošinātu fiskālo veselumu, vienlaicīgi īstenojot arī struktūrālās reformas kā sociālajās sistēmās, tā arī darba tirgū. Tātad, vai politiskās grupas domā, ka e, šādi centieni ir atbalstām vai nē? Tātad e, tas ir vairāk ideoloģisks dabas diskurs, un manā ziņojumā es mēģināju starp dažādām politiskajām grupām šo plaisu tuvināt. Uh, Tātad parlaments nav izstrādājis šīs rekomendācijas dalību valstīm. Ja mēs vēlamies, lai Eiropas semestrs veiksmīgi darbotos, ja mēs vēlamies palielināt uzticēšanos institūcijām un iestādēm, tad mums ir dalību valstis jāpadara par šā Eiropas semestra īpašniecēm, lai nav tā, ka padoma un komisija kaut ko uzspiež, un tad dalību valsts iecērtās un pasaka, divu pakotni vai sešu pakotni fuj slikti. Nē, ja dalību valstis būs piekritušas, ka viņas būs šo likumdošanas aktu īpašnieces un īstenotājs, tad viss būs kārtībā. Uh, Tas ir konkrēti atrunāts šajā ziņojumā, un tas arī ir savā ziņā atbild Lulings kundzes jautājumam. Varbūt par vairākiem specifiskiem jautājumiem. Detaļās neiedziļināšos. Otrajā pantā parādās, ka mums ir jāveicina konkurētspējas palielināšana un tā tālāk. Bet, ja darba spēka izmaksas pieaug daudz straujāk nekā produktivitāte, tad mēs zaudējam konkurētspēju. Tas ir ekonomikas pamata pamats, un tas jau visiem ir skaidrs, bet tas ir drusciņi pieminēts otrajā pantā. Septītajā pantā, jā, ka, dalība, ka tās dalībvalsts, kuras ir veiksmīgi īstenojas korekciju programmas, bet tad tiešām mēs varētu konkrēti uzskaitīt, kuras tad ir tās valsts, bija ēnu referenti, kuri pieminēja, ka to varbūt vajadzētu. Jā, bet mēs šajā septītajā punktā vēlējāmies tā plašāk to visu paskaidrot. Zināmā mērā tas sasaucās arī ar 28. punktu, jo ir tādas dalībvalsts, kuras ir sasniegušas savus vidēji termina mērķus, Un, protams, ka kaut vai sešu pakotnes vai stabilitātes pakotnes uzspiestie ierobežojumi, kas šobrīd attiecās konkrēt uz Igauniju un Vāciju. Tātad, jā, ja vēlaties, es varu šīs valsts šeit pierakstīt klāt, ja, nu, jūs tā gribat. 15. punkts. Bija jautājums par vienkāršot nodokļu sistēmu un par to, ko vajadzētu šajā sakarībā darīt. Plašāk raugoties un izvērtējot eh, struktūrālās reformas un arī, teiksim, uz darba spēku, atcerēsimies, ka darba spēks un eh, darba, ka darbs Eiropā tiek aplikts ar nodokļiem, un tad mums vajadzētu atteikties no darba spēka aplikšanas ar nodokļiem un varbūt eh, nodokļu slogu palielināt citām jomām. Kā jau Lulings kundze teica, un viņai ir pilnīga taisnība, tieši tā iedzīvotājiem novecojot, jautājums par pensijām un sociālo drošību kļūs arvien aktuālāks. No vienas puses tā tad ir jāīsteno struktūrālās reformas, no otras puses arvien vairāk cilvēkiem ir jāiekļaujās darba tirgu un jāpiedalās ražošanā, bet eh, jautājums ir daudz fundamentālāks, kādā veidā mēs finansēsim mūsu nodokļu sistēmu. Varbūt divi citi aspekti, kuri šeit izskanēja, un abus tos pieminēja Beres skundze. Iemesls, kāpēc mēs šeit nenācām klajā ar, ar pielikumu, ir divu iemeslu dēļ. Tātad parlaments eh, vispār vēlas atteikties no šādiem pielikumiem, un otrs, ja jau mēs eh, saražojam pielikumu, tad tam ir jābūt nopietnam. Eiropas komisija Dažādās dalību vaicīs veistot, veicot pētījumus, tātad, ja parlaments arī vēlas kaut ko pētīt vai sīkāk izanalizēt, tad mums šim pētījumam ir jābūt nopietnām. Es nevēlos, lai mēs izveidojam pielikumu, kurā atkal parādās dažādi politiski un ideoloģiski saukļi vai politiski un ideoloģiski vadviedojumi no dalību valstīm. Nē, patreizajā momentā mēs to nedarīsim. Tātad pirmais jautājums tiekoties ar ēnu referentiem man bija. Vēlaties pielikumu vai nē? Un lielākā daļa ēnu referentu pat no zaļo politiskās grupas pateica, nevēlamies pielikums. Tātad, tas bija viss kopīgs vienošanās rezultāts, un es vēlētos, lai arī jūs paskatītos uz šo ziņojumu detalizētāk. Es strādāju ar jūsu ēnu referentu, un mēs jau esam noskaidrojuši daudzas niansētas detaļas. Es uzskatu, ka šis ziņojums ir pietiekami niansēts un dziļajošs. Nu, un, protams, debatas par ekonomiku un ideoloģiju. Pie tā jau atgriezāmies sākumā, jūs runājat par multiplikācijas faktoriem, jūs runājāt par publiskajām, par publiskajām, publiskajiem ieguldījumiem, par taupības pasākumiem. Es domāju, ka diskusija būtība un viss ir viensprāts par to, kādā veidā mēs varam palielināt dalību valstu konkurētspēju, kā atjaunot iedzīvotāju uzticēšanos ekonomiskajai izaugsmai, kā veicināt MVU izaugsmu, kā veicināt ekonomisko izaugsmu. Tas viss ir Eiropas semestra būtība, un tas ir parādījies arī manā ziņojumā. Būšu priecīgs un laimīgs turpināt debats ar, debats ar jums, un esmu pārliecināts, ka gala beigās mums būs tāds ziņojums, kur atbalstīs mūsu komitejas vairākums. Patiesībā ekonomikas komiteja ir sagatavojis daudz sīkāku ziņojumu nekā ekonu komitejas, nekā mūsu komitejas ziņojums, bet abi šie ziņojumi ir savietojami, jo būtu īpaši ļauni, ja mēs par vienu un to pašu tēmu, viens un tas pats parlaments sagatavot divus ziņojumus, kas iet pilnīgi dažādos vektoros. Priekšsētātājs, paldies! Debakar kungam liels, ba daum, liels paldies! Uh, Um, janvāra beigās ir grozījuma iesniegšanas termiņš un balsosim komitejā 30. janvārī un plenārsēdē balsosim februārī. Paldies visiem, tiešām paldies visiem, kur šeit piedalījās līdz šai vēlējai vakar stundai un rītā no rīta tiekamies un sestais darba kārtības punkts ir dialogs par ekonomikas jautājumiem un viedokļu apmaiņa ar padomas eh, prezidentu valsts lietos finanšu ministru Rimantas Sadžijus. Pulkstens 9.00 tiekamies šeit. Visiem jauku vakaru! Paldies!